So, the, we start. Dāmas un kungi, sāksim šīs sanāksmes otro daļu. Nu, gan jāsaka, deputāti klāt ir ļoti maz, bet tas nekas. Šeit redzu arī pāris deputātus, kas no rīta nebija šeit. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu, tātad 12. darba kārtības punkts, ne 13. sevi labo priekšsādātāju. Man likās, ka 12. būs tagad jāskat, bet šķiet nē, tā izskatīšana pārlikt uz tālāk, un mēs sāksim ar 13. punktu. Te runājam par diskrimināciju. Lūgumu rakstu iesniedz Lārds Ričards Inglvuds. Labi. Viņš pats nemaz nav lords. Taču viņš ir deputāts un ir kļuvis par Eiropas parlamenta deputātu. Vošita kungs ir no komisijas. Lūdzu, Vašita kungs, jūs varat izteikties, vai jūs varētu tagad paust savu viedokli. Lūdzu. Start. Lūdzu, došu jums vārdu. 13. punkts, 13. punkts, ko skatāmies. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Faktiski šis lūgumraksts attiecas uz ļoti specifisko jautājumu, kas attiecas uz Britu tiesību aktiem. Tātad tiesību aktiem, kas regulē uh, mantojumā gūstamu pēr titulu turētāju iespējas paturēt savu titulu, ja tie tiek ievēlēti par Eiropas parlamenta deputātiem. Kā jūs zinat, tad 1978. gada vēlēšanu likums par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas pēdējo reizi tika grozīts 2002. gadā ar 772. lēmumu, nosaka, ka pastāv neatbilstība starp deputāta, Eiropas parlamenta deputāta amata prasībām un minēto titulu turēšanu. Un, un tiek paredzēts, ka Nacionālā parlamenta deputāts līdz ar to nevar vienlaicīgi būt arī Eiropas parlamenta deputāts. Kas, tā, kas attiec uz Lielbritānijas tiesību aktiem, sistēma šajā gadījumā ir ļoti sarežģīta. Likums ir sarežģīts eh, seno tradīciju dēļ. Lielbritānijas parlamenta deputāti var atteikties no savām funkcijām Nacionālajā parlamentā, ja tie tiek ievēlēti par Eiropas parlamenta deputātiem, lai izvairītos no šī dubultā mandāta. Bet tajā pašā laikā Lordu palātas deputāti Lielbritānijā, kas spēr titulu mantojuši, nevar no šiem pienākumiem atteikties, nevar atkāpties no sava Lordu palātām, palātas amata atšķirībā no tiem pēriem, kas ir saņēmuši šo titulu uz savu mūžu garumā. Lai nodrošinātu Lielbritānijas tiesību aktu atbilstību šim 1978. gada vēlēšanu likumam par Eiropas parlamentu, Lordu palātas diskvalifikācijas regula tika pieņemta 2008. gadā, un šajā regulā paredzētas, če, paredzētas iespējas uz laiku apturēt šī mandāta īstenošanu no Lordu palātā pēriem, kas šo titulu ieguvuši savas dzīves laikam. Bet problēma, ko piemin šajā lūgumrakstā, ir tāda, ka šajā regulā netiek pieminēti tie pēri, kas šos titulus saņēmuši mantā, mantojumā un neparedz viņiem šādu iespēju uz laiku mandātu apturēt. Pēc pirmā izvērtējuma Komisija konstatēja, ka patiešām, jā, mantotā titula gadījumos eh, to turētāji, ja tie tiek ievēlēti par Eiropas parlamentu, sastopas ar problēmu. Kā tad šie cilvēki varēs vienlaicīgi ieņemt vietu šeit Eiropas parlamentā, tāpat laikā, ņemot vairāk, ka tie nespēja apturēt savas funkcijas kā Lordu palātas dalībnieki Lielbritānijā? Uh, Komisija tātad konstatē tiešām, jā, ka šeit pastāv zinām pretruna, atbilstības trūkums kopienas tiesību aktiem, un tāpēc nosūtīja pagājušā gada oktobrī vēstuli attiecīgajām Britu varas iestādēm, izskaidrojot šo problēmu un lūdzot Britu varas iestādēm nākt klajā ar saviem norā, novērojumiem un konstatējumiem. Tātad šo vēstuli komisija nosūtīja Britu parlamentu pārstāvniecībai 2009. gada oktobrī. Diemžēl kopš minētā laika vēl neesam saņēmuši atbildi uz mūsu vēstuli. Un šobrīd līdz ar to cenšamies ar viņiem sazināties, lai mudinātu viņus sniegt atbildi uz šo vēstuli. Tātad tas ir viss, ko var teikt. Paldies, saka priekšsēdētāji. I'm, I'm re... Sāra Ludford, esmu šeit. Tikai lai parādītu, ka man šis jautājums interesē. Jo es pati esmu tajā kategorijā, kas e, izmanto šo atlaidi, ko piedāvā diskvalifikācijas regula, jo esmu saņēmis šo titulu tikai uz savu mūža garumu. Un tāpēc varēju ieņemt šeit parlamenta deputātu vietu. Es tobrīd e, biju informēta, jā, ka šāda veida noteikumi gan netika paredzēti mantojumā nodoto titulu turētājiem. Toreiz mēs par to tālāk nerunājām. Bet, nu, jāsaka, man tāpat kā visus citus interesē Lielbritānijas varas iestāžu iespējamais paskaidrojums šajā jautājumā. Jo domāju, ka diezgan svarīgi jautājumi ietilpst, un galu galā šī atšķirīga attieksme uz mantojumā, titulu mantojumā ieguvušajiem un tikai mužgarumā piešķirto titulu turētājiem eh, attiecībā uz viņu iespējām kandidēt Eiropas parlamentu vēlēšanās un izpildīt šo amatu nav atbilstīgi. Tā ir diskriminācija. Nu, es negribu šeit ieteikt nekādus sīkākus tālākus komentārus. Es vienkārši gribēju pasludināt, paziņot jums to, ka mani interesē šis jautājums. Esmu pateicīga par to, ka jūs to skatāt. Lielas paldies Lutfordas kundzei. Paldies. Tālāk Laukungs vēlas izteikties. Šis jautājums tika ietuļauts eh, darba kārtībā Roberta Atkins lūguma rezultātā pēc diskusijām attiecīgajā komitejā. Gribu vērst jūs uzmanību uz 13. jautājumu ietvaros iekļauto dokumentu, kur viedokli izteikusi konstitucionālo lietu komiteja. Šis atzinums tika saņemts pirms iepriekšējām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Kopš minētā laika sekretariāts ir saņēmis neformālu paziņojumu e-pasta formā no Tieslietu ministrijas Lielbritānijā par šo attiecīgo jautājumu, un tā visa rezultārā Maconī kungs priekšādātāja kungs ir oficiāli uzrakstījis vēstuli vēlreiz Britu varas iestādēm, lūdzot viņu formālu nostāju, formālu oficiālu atbildi attiecībā uz Lorda Inglevuda lūgumu rakstu. Es gribētu ierosināt, ka šajā jautājumā, ņemot vērā, ka tas bija īpašs lūgums no Roberta Atkins puses, šis jautājums tiek iekļauts protokolā, kā apskatīts, kā izskatīts, un jautājums tiks atkal no jauna iekļauts darba kārtībā tajā brīdī, kad būsim saņēmuši oficiālu atbildi no Britu varas iestādēm attiecībā uz viņu nostāju šajā jautājumā. Bet šobrīd līdz ar to, cik tas ir manā informācijā, diemžēl mēs nevaram turpināt izskatīt šo jautājumu, bet var jums tikai, var jūs tikai informēt, ka mēs turpinam aktīvi to skatīt To turpina skatīt arī attiecīgās ministrijas Lielbritānijā, un mēs tiešām ceram un paredzam, ka atbildi saņemsim uz mūsu vēstuli drīzā laikā. Un cerams, atbildi būs līdzīga, kā to norāda Eiropas komisija. Un, nu, tas, domāju, nāks īstajā brīdī. For, uh, the... Lielas paldies par šo atbildi. Gaidīsim atbildi no Britu varas iestājumiem. Tagad pāriesim pie 14. darba kārtības punkta. Četr, eh, šeit lūgumrakstu iesniedz Barijs Kārtins, un viņš tagad varētu likt priekšā savu jautājumu, savu lietu. Lūdzu. Yeah, sit down here and you have to speak here. You are going to be more comfortable. Yeah. So, speak. Okay. Chairperson. Priekšsādātājas kundze, dep komitejas deputāti. Gribu pateikties pirmkārt par to, ka ļāvāt mums prezentēt šo jautājumu, ka rasties izskatīt mūsu lūgumu rakstu. Mēs atrodamies īrijas dienvidos, kā jūs redzat slaidā esam dienvidu daļā, tās ir Korkas grāfis, apmēram 15 km, es runāju par vietu, kas ir 15 km uz ziemeļiem no Korkas pilsētas. Es pārstāvu vietējās pašvaldības asociāciju šajā jautājumā. Mēs šeit runājam par uh, kompāniju, kas ir JA Woods li Limited un par īrijas um, par īrijas sūdzību izskatīšanas komisiju. Tiek runāts par to, ka nepieciešams saglabāt ūdens nesēju slāni un nepieciešams nodrošināt atbilstību ūdens direktīvai, jo tā nav nodrošināta, nav veikts arī nav veikts arī ietekmes novērtējums. Mēs runājam par ūdens ciklu, par ūdeni, kas nāk no šī ūdens nesējas slāņa pēc tam tiek nodots tālāk straumē. Un problēma, kā tad ir mūsu problēma? Mūsu problēma ir tāda, ka minētais uzņēmums ir izracis karjeru līdz pat uh, gultnē klin, esošajam klīns slām, slānim. Tā visa rezultātā ūdens nesējas slānis ir ticis bojāts. Te mēs runājam tie apmēram par metru dziļumu, tas nav dziļs. Šis nesējas slānis ir filtrējis ūdeni, nesis ūdeni gadu simteņiem. 2009. gadā pirmo reizi uzzinājām par to, ka viņi ir nolēmuši izstrādāt karjeru zemāk par šo neslēslāni. Un jāsaka, ka mums ir nepieciešams neslēslāns, lai bioloģiski filtrētu šos ūdens daudzumus. 88. gadā neslēslāņa aizsardzība tika īstenota, bet kā jūs redzat, uh, šīs, eh, šī uzņēmuma darbība iekļaujas minētajā tūkstošu metru rādījusā, un kā jūs redzat, tad avota šeit ir zemāk par karjeru, kas ir atzīmēts ar melnu krāsu pa labi slaidā. Septiņdesmit ceturtajā gadā tika izsniegta atļauja Jeavuds ja Limited par, attiecībā uz minēto pelēkā krāsā iekrāta, iekrāsoto teritoriju. Šis uh, termiņš iztecēja 89. gadā, galvenais plānošanas ierēdnis uh, saņēma informāciju uh, par to, ka ir termiņš iztecējis. Un netika šis termiņš atjaucos, kurš 2003. gada četri hidroģeoloģiskie novērtējumi ir īstenoti. Divus īstenoja vietējās pašvaldības, Skorkas kopienvieno arī sabiedrība pati. Ir ārkārtīgi būtiski konstatēt, ka katrs no šiem pētījumiem atzina, ka šis ūdens nesēslāns ir ārkārtīgi delikātā situācijā un pakļauts riskam. Šajā slaidā esam norādījuši arī tās teritorijas, kur kopējā teritorija pārsniedz 40 hektārus. Ūdens ienāk no, no sāna, ieplūst no sāna, iziet cauri sistēmai, cauri karjeram, uz avotiem, kas ir tikai 600 metru no karjera. Tas ir arī ļoti reģionālā mērogā svarīgs ūdens nesējs slānis, jo ūdens tālāk tiek nodrošināts apmēram 50 tūkstošiem iedzīvotāji, kas dzīvo Midltonas pilsētā un arī Korkas grāfistas dienvidu ciematiem. Un te jūs redzat, kā izvietojas upes baseini. Un šis ūdens tālāk aiztek 200 tālāk aiztak, jo punkts, no kur tas iztaka 244 metru virs jūras, te jūs redzat satelīta attēlu ar ekskavācijām, kas tiek veiktas plānošanajā teritorijā 74. gadā iezīmētajās robežās. Un kā jau teicu, šis, šī atļauja, atļaujas derīguma termiņš, ter, termiņš ir beidzies. Te mēs redzam zonu, kas pievada ūdeņus minētajiem avotiem saskaņā ar hidroģeoloģiskajiem pētījumiem. Jūs redzat, ka šis ūdens basēns, šī ūdens satecas basēns gan virzemē, gan zem zemes pilnībā iekļaujas šajā karjeram paredzētajā teritorijā. Un te mēs šobrīd uh, redzam to, ka brauc cauri automašīnas, smagās automašīnas un piesārņo šo ūdeni. Tā rezultātā iespējama būtiska ūdens saindēšana. Un pat šobrīd nav īsti nav secināts, vai ūdens ir vai nav piesārņots. Līdz šim esam saņēmuši tikai klišē veidu paziņojumus no uzņēmuma par šiem ļoti svarīgajiem jautājumiem. Te jūs redzat, esam pasvītrojuši ar sarkano daļu, kur viņi atzīst, ka 2000. gadā, 2002. gadā, ka darbība nav tikusi autorizēta, ka tā ir ārpus noteiktās teritorijas. Izteikšos tagad īsi, un noslēgumā var teikt, ka 2004. gadā īrijas tiesī, tie, Tika pieņems īrijas tiesī, tiesība akts attiecībā uz karjeru izstrādi. Uzņēmumam karjeras bija jāreģistrē. Mēs vērsāmies pie vietējās pašvaldības, un 2007. gadā pašvaldība šim uzņēmumam piešķīra atļauju, piešķirot 59 nosacījumus. Un svarīgākais šeit ir tas, ka viņi piešķīra viņiem atļauju ar modifikācijām, ar nosacījumiem par 90, attiecībā uz 97. gadu plānojumu, par kuru atļauju bija iztecējusi. Un šeit runa bija tikai par 5 hektāriem, kas ir pilnībā pret, ne, pret jebkuriem īrijas tiesību aktiem, bet arī pret Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir noticis pārkāpums. Teritorija, kā jau teicu, pārsniedz 40 hektārus. Ir vajadzīgs piesardzības princips. Tas nepieciešams, jo tas ir stūrakmens ūdens pamatdirektīvai. Šis princips netika izmantots, un netika veikts nekāds ietekmes novērtējums. Uzņēmums Avods Limited pārsūdzēja šo jautājumu un tā visa rezultātā kopiena iesniedz sūdzību. 3. janvārī tika izskatīts šis jautājums un rezultātā tika ieteikts vietējai pašvaldībai iesūtīt paziņojumu un attiecīgajam uzņēmumam Eh, pieprasīt tātad atļauju uz attiecīgo teritoriju un attiecīgi īstenot ietekmes novērtējumu. Irijas sūdzību izskatīšanas komisija neņēma vērā sava, sava inspektora pamatojumu. No 59 nosacījumiem 9 viņa atcēla, 14 modificēja un rezultātā darbs varēja it kā turpināties tā kā vienmēr iepriekš. Un eh, līdz ar to netika ņemt vērā Eiropas Savienības regulas Nu, vietējais uzņēmums ir būtisks vietējā piegādes ciklā un varbūt tāpēc tiek pie, pievērtas acis uz viņu darbību. Uh, vides ietekmes novērtējums 2008. gadā uh, tika iz, uh, īstenoja, liet, īstenoja lietu Un šī lieta tika izskatīta, ņemot vairāk šī teritorija tik delikātā ir pakļauta riskam. Un mūsu asociācija uzskata, ka ir pārkāps ne tikai īrijas tiesību akts, bet arī Eiropas Savienības direktīvas. Gan ūdens paraktīva, gan dzeramā ūdens direktīva. Turklāt 800 cilvēku dzīvo šeit ciematā, 7000 eiro mēs tērējam, iztērējam, lai šo jautājumu izvirzītu, pievērstu to jūsu uzmanību. Mēs domājam, ka šo darbu vajadzēja veikt vietējai pašvaldībai. Tas ir viņu pienākumos aizsargāt apkārtējo teritoriju un pasargāt ūdens kvalitāti. Tāpēc mēs gribam lūgt Eiropas parlamentam piekrist mūsu, mūsu sabiedrībai, vietējai kopienai un piekrist izmeklēt šo jautājumu, tādējādi eh, saglabājot ūdeni nākamajām pārējām paudzēm. Atvainojiet, es turklāt gribēju arī jums prezentēt, gribēju jums likt priekšā virkni atbalstošu dokumentu, pamatu dokumentu, kas man ir pieejami šajā jautājumā. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau lūgumraksta iesniedzējs tikko paskaidroja, šeit ir runa par eh, dzeramā ūdens kvalitāti šajā uh, kopienā, ņemot vērā karjera rakšanu. Gribētu teikt, ka pašlaik ūdens nav piesārņots. Tagad runāšu par divām direktīvām, ko lūguma rakstiesniedzējs tikko pieminēja. Tātad ūdens pamat direktīva un ietekmes uz eh, vīdi novērtējuma direktīva. Uh, Tāpat eh, tika pieminētas arī putnu un eh, biotopu direktīva un dzeramā ūdens direktīva. Būs arī komentārs komitejai. Mūsu izvērtējums par šīm trim direktīvām eh, norāda, ka nav bijuši nekādi pārkāpumi, līdz ar to nav nekāda juridiska pamata, lai komisija iejauktos. Runājot par ūdens pamatdirektīvu, ir jāņem vērā konteksts. Komisija ir aicinājusi lūgumrakstu iesniedzējus izmantot uh, sabiedrības konsultāciju procesu. Ūdens pamatdirektīvai tas ir m, mm, obligāts eh, process, komisijai tāda obligāts process. Līdz ar to sabiedrībai ir jāpauž eh, informācija par dažādiem pasākumiem. Tie var būt dažādi atvesaļošanas pasākumi, un līdz ar to karjeras nav jāslēdz. Komisija vēlētos izmantot šo iespēju un iesniegs savus, savus dokumentus. Jāatzīst, ka plāni un programma saskaņā ar ūdens pamatdirektīvu ir jāpaziņo komisijai līdz 2010. gada 22. martam. Tas nozīmē, ka vēl ir palicis viens mēnesis. Pēc tam mēs varēsim paskatīties, vai vajadzīgie pasākumi, šie piesardzības un atvesaļošanas pasākumi e, konkrētajā kopienā tiks iekļauti programmā vai nē. Runa, domājot par ietekmes uz vidi izvērtējuma direktīvu, tad ir jādomā par karjera lielumu. Satelīta attēls, ko mēs šodien redzējām, no vienas puses eh, parāda šo galveno zonu, kur notiek eh, rakšanas darbi karjerā. Un tad no otras puses var redzēt eh, teritoriju, kur šī darbība notiek tajās zonās, kas, uz kurām neatieca 70. gada atļauja. Galvenais jautājums ir par to, vai darbība kopumā pārsniedz 25 hektārus. Ja šī zona ir mazāk par 25 hektāriem, tad šeit lēmums ir jāpieņem uh, katrā atsevišķajā gadījumā. Tad ir jā, jālemj, vai notiek šī ietekme uz vidi vai nē. Ja šī teritorija ir lielāka par 25 hektāriem, un ja mēs paskatāmies uz turpmākajiem iespējamiem paplašināšanas darbiem, un šķiet, ka lūguma iesniedzēji par to visvairāk arī uztraucas, tad, protams, šis slieksnis būtu pārkāpts. Tika uzdots konkrēts jautājums komisijai un īrijas varas iestādēm. Uh, Tas tika darīts sanāksmē, kas notika pagājušā gada vidū. Mēs saņēmām atbildi, ka atļauja ir izsniegta pieciem hektāriem un nevairāk. Tādējādi tas atbilstu lūgumrakstiesniedzē teiktajam. Galvenais jautājums ir, kāds tad ir pašreizējais stāvoklis, ja varbūt šī atļauja ir tikai papīra gabaliņš. Bet vai uzņēmums ievēro šo atļauju? vai tiek rakta tikai grants saskaņā ar atļaujas noteikumiem. Īrijas iestādes ne tikai 1974. gadā, bet arī vēlāk skaidri norādīja, ka saskaņā ar īrijas tiesībām ik viena darbība karjerā, kas pārsniec 5 hektārus, eh, ir pakļauta ietekmes izvērtējumam, tātad par to ir jāveic eh, ietekmes uz vidi izvērtējums. Priekšādētāji, Šķiet, ka īrijas varas iestādes kavējas atbildēt. Tās nesniedz atbildi par to, cik liels šis karjers ir. Es nevaru jums sniegt vairāk nekādu citu informāciju, taču jūs varat būt pārliecināti, ka komisija centīsies iegūt šo informāciju un ka tā uh, veiks visas attiecīgās darbības pret īrijas varas iestādēm. Lielas paldies jums! Kelī kungam vārds. Paldies! Pirmkārt, ka jūs paudāt savu nostāju šodien, tas noteikti ir liels mierinājums daudziem cilvēkiem, jo galu galā viņi saprot, ka viņi var izmantot Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejas iespējas un var tādējādi paust savu sāpi pēc tam, kad savā valstī viņi nav pietiekami labi uzklausīti. Es vēlētos izteikt komplementus Waterhill, Watergrassland Hill asociācijas pārstāvjiem, jo viņi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu šī lūguma prezentācijā. Mēs redzējām, ka attēle ir ļoti plašs tekstuāls materiāls, un mēs redzam, ka šai kopienai ir pamats uztraukties. Ik viens, kurš dzīvo šajā vietā un kas seko līdz notikumiem, tad not, noteikti uztrauksies par ūdens kvalitāti un kā to ietekmē karjeras. Kā jau tika norādīts, tas ietekmē ne tikai 800 cilvēku šajā kopienā, tas ietekmē 50 tūkstoši cilvēkus, jo šie cilvēki saņēma uh, ūdeni no tā paša avota. Tātad šeit ir runa par 50 tūkstošu cilvēku veselību un, protams, arī viņu tiesībām. Protams, ka neviens neiestāsies pret attīstību, un es zinu, ka uh, Īrijā ir ļoti daudz dažādu karjeru, kas eh, piegādā materiālus eh, dažādām institūcijām. Taču, neskatoties uz eh, visu pārējo, mums galvenokārt ir jāuztraucas par iedzīvotāju veselību. It īpaši uzklausot komisiju, es domāju, ir svarīgi noteikt, cik liels ir karjeras. Manuprāt, karjeras ir daudz lielāks nekā šie pieci hektāri. Iespējams, ka tas ir pat lielāks par 25 vai 40 hektāriem. Ja tāpat tas patiešām ir, tad tādējādi tiek pārkāpti noteikumi. Un līdz ar to šķiet, ka Votoja Grāshils asociācijai ir ļoti pamatots iemesls gan tiesiskā ziņā, gan arī no veselības viedokļa. Es domāju, ka ļoti svarīgi izpētīt šo gadījumu ļoti taisnīgā un detalizētā veidā jebkurā gadījumā visas atbildīgās iestādes, un tīpaši uzņēmumi, kā arī preču piegādātāji, šeit nav jautājums, vai viņi ir lieli vai mazi. Te ir runa par konkrētiem cilvēkiem, kas uztraucas par viņu dzeramā ūdens kvalitāti. Un kā mēs redzam, viņiem ir pamatots iemesls būt uztrauktiem. Esmu priecīgs, ka komisija ir iesaistījusies, un es ceru, ka mēs panāksim pietiekam labu risinājumu. Es vēlreiz vēlētos uzteikt eh, lūgumrakstu iesniedzēju par viņu drosmi un arī par viņa paveikto darbu, un arī viņa asociācijas paveikto darbu. Lielas paldies Kelī kungam. Higīnsa kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Korten kungam un uh, iedzīvotāju grupai no Watergrass Hillas par prezentāciju, ko viņi tikko prezentēja. Es domāju, ka šī prezentācija bija patiešām laba. Tajā ir vēlreiz uzsvērts tas, cik liela loma ir vietējai kopienai aizsargājot uh, vidi. Jo galu galā viņiem šeit ir vislielākā interese. Ja runa par tīru ūdeni vai gaisu, tad tieši vietējie iedzīvotāji iestāsies pret piesārņojumu. Tieši vietējie iedzīvotāji aizstāvēs vides integritātes būtiskumu, aizstāvēs sabiedrības veselību. ir jāatcerās par bērniem, ir jāatcerās, ka bērniem ir tiesības uz tīru un nepiesārņotu vidi šīs intereses neatbilst komerciālajām interesēm, jo uzņēmumu darbība bieži vien rada problēmas. Tāpat arī atšķiras no valdības interesēm, jo bieži vien valdībai ir citas intereses, jo tā ir jātiek galā ar lieliem attīstītājiem, ar lieliem uzņēmumiem, kas eh, realizē lielus projektus. Priekšsēdētāji, es īsti nesapratu, ko komisija vēlējās teikt. Es izlasīšu dokumentus, lai iepazītos ar informāciju. Taču jebkurā gadījumā šī vieta, kur notiek attīstība, kur notiek šie projekti un tās lielums, noteikti nav tas būtiskākais. Tas būtiskākais ir, cik lielu teritoriju šis projekts ietekmē. Galu galā šī projekta ietekmes teritorija var būt daudz lielāka. Pat ja šis projekts eh, būtu tikai divus hektārus liels, tas var radīt ļoti lielu piesārņojumu. Tas var uh, piesārņot ūdeni, līdz ar to apdraudot vēl daudz lielākas teritorijas. Es domāju, ka to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Es uzskatu, ka veselajam saprātam vajadzētu uzvarēt. Ja šāda lieta tiek izvirzīta, ir pietiekami laba dokumentācija, kas pamato lietas būtību. Es domāju, ka šeit mums ir jāuzticas faktiem. Situācija konkrētajā vietā arī runā pati par sevi. Galu galā Eiropas Savienība uzstājas kā vides aizsargātāja. Bieži vien tiek teikts, ka Eiropas Savienība aizsargā paraugu praksi, tad eh, galu galā tai nevajadzētu iestāties pret eh, vietējo sabiedrību šajā gadījumā. Vai vēl kāds vēlas runāt par šo jautājumu? Tad eh, mans priekšums būtu, ka mēs uzrakstam dokumentu, uzrakstam vēstuli īrijas vidas ministrijai un pieprasām no viņiem skaidru atbildi. Jo šeit galu galā ir runa par to, vai e, karjeras ir 25 hektārus liels un vai tādējādi tiek pārkāpti noteikumi. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, tas ir lūguma raksts no Francijas, un te ir runa par tilta celšanu pār Loāru. Orleans rietumos. Dāmas un kungi, lūgumrakstu komitejas locekļi. Pirmkārt, mēs vēlētos jums pateikties par to, ka pievērsāt uzmanību mūsu lūgumrakstam. Mēs šeit eh, izsakām iebildumus pret eh, tilta būvniecību pār Loāru. 2007. gada jūnijā Orleānas pašvaldība piekrita projektē tiltu pār Luāru. Te ir, paredzēts, te ir paredzēti divi ceļi. Un mūsu asociācija ir pret šo tiltu būvniecību. Mēs esam preti, tāpēc, ka neatbilst uh, specifikācijas šeit ir pastāv neatbilstības starp noteikumiem un netiek izskatīti arī alternatīvi varianti. Mēs uzskatām, ka šīs specifikācijas bija nekonsekventas, šeit tiek uzstāts uz ilgspējīgas attīstības nepieciešamību un uh, biotopu aizsardzību. Šeit ir runa par ekosistēmas aizsardzību, Uh, lauku apvidus aizsardzību un uh, vietējā transporta attīstīšanu. Taču no otras puses tiek uzsākti projekti Orleānas austrumos, kas uh, runā pretī visiem šiem principiem. Kādā citā šī dokumenta daļā tās tiek klasificētas, klasificētas kā SPA zonas saskaņā ar direktīvu Šie projekti, kad tie tiks realizēti, ir radījis daudz trokšņa un kaitēs arī videi. Tika iesniegta apelācija administratīvai tiesai, un saņemta atbilde norāda, ka tilts būs apvats, kas ļaus smagajām automašīnām doties no industriālā parka ziemeļos uz dienvidiem. Alternatīva būtu izbūvēt eh, ceļu zem upes, bet eh, tehniski tas nesot iespējams. Pašvaldības projekts apiet eh, esošos noteikumus, tiek ignorētas Eiropas Savienības direktīvas, tad uh, pamatiesības tiek ignorētas. Šasīna kombla ir dabas uh, teritorijas saskaņā ar biotopu un putnu direktīvā. Tāpat tās ir, ir aizsargājamas vietas saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Netiek ņemta vērā arī UNESCO pieprasītā informācija. Ietekmes uz vīdi izvērtējumi, ko vajadzēja obligāti veikt, arī netika veikti. Šis projekts runā pretī arī vīdes iestādes veiktajam darbam ar kuru vidas iestādes centās aizsargāt bio daudzveidīgumu. Tāpat arī netiek ņemts vērā ekoloģiskais pakts. Šo paktu parakstīja Francijas prezidentūra, pr Francijas prezidents. Šeit ir runa par teritoriju, kurā ir paredzēta urbāna attīstība un pārviet, no cilvēka darbības pārvietošana. Septītais mēķis šeit ir biodaudzveidīgums, tad nodrošināt dabu zemes pārvaldības jautājumos. Orlēnas pašvaldība tādējādi nav ievērojusi noteikumus, ko tā pati sev uzlika Orlēnas hartā. Šajā kartā tika teikts, ka nedrīkst veikt kādus projektus iepriekš nekonsultējoties ar mēriem tajās zonās, kuras skar šie projekti. Taču šie tilti, tik, par tiem lēmums tika pieņemts bez iepriekšējām konsultācijām starp mēriem un šis projekts vienkārši virzās uz priekšu. Mēs gribētu atzīmēt, ka šis Orleāns projekts ne tikai neizvirzīja alternatīvas, tāpēc, ka šī eh, ceļa izbūve zem upes nebūtu iespējama, tas arī radītu transporta problēmas. Taču kāpēc gan mēs nevarētu izveidot luksuforu sistēmu? eiro tilts netiek izmantots pietiekamā apmērā. Šīs eh, komitejas locekļi tam piekrita, kad viņi apmeklēja šo tiltu oktobrī. Mēs varētu šeit izveidot varbūt dzelzceļa pievadu. Komisija veica pētījumus un publicēja atzinumus 2008. gada septembrī mēs iesniedzām, mūsu asociācija arī iesniedza informāciju un tika secināts, ka šim tiltam būtu negatīva ietekme. Šasī pievads līdz ar to ir izņemts, bet mēs neesam apmierināti, jo komblo vēl ar vien tiek paturēta. Kā Orleānas pašvaldība var paturēt vienu pievadu un atcelt otru? Uh, 2008. gada 11. martā mūsu asociācijā iesniedza sūdzību Orleānas administratīvajā tiesā. Mēs eh, lūdzām uzsākt sarunas, atsaukt sarunas par eh, šī projekta turpināšanu. 2009. gada decembrī tika iesniegta pretprasība. Mūsu prasība paliek vēl ar vien tāda pati. Mēs vēlamies saņemt skaidrus secinājumus no vidas iestādēm. Mēs uzskatām, ka prezidentūras pakts būtu jāievēro. Mēs vēlamies arī, lai kopienas tiesības tiktu ievērotas šeit atsaucoties uz dažādajām direktīvām. Tāpat arī jālikvidē šis projekts par tilta būvniecību Orleānas austrumos. E από την Komisjon, no Kīrs Vandersteigen. Paldies, Vandensteigen kungs no komisijas, vai Vandensteigenis kundze? Nē, tomēr kungs. Es vēlētos jums sniegt mazliet paskaidrojumus par šo lietu. Mēs tik tikko uzklausījām prezentāciju, bet kopsavilkumā šī sūdzība ir par par tilta būvniecību pār Loāras upes austrumiem no Orleānas. Kā jau lūgumraks iesniedzējs saka, tad eh, šim tiltam būtu nelabvēlīga ietekmes dabu. Tāpat netiek ievēroti īpaši noteikumi, kas ir iekļauti biotopu un putnu direktīvās. Ir jāatcerās, ka Loāra ir arī UNESCO pasaules mantojuma vieta. Šī tilta mērķis būtu nodrošināt eh, labāku tranzītu no ziemeļiem uz dienvidiem, lai varētu turpmāk attīstīt uh, industriālās zonas, kā arī citus reģionus. Tad, izanalizējot šo lietu sīkāk, uh, tilta projekts ir pieminēts tikai vienā dokumentā, ko Orleānas pašvaldība pieņēma 2008. gadā. Šajā dokumentā ir noteiktas vispārējās specifikācijas zemes izmantošanai turpmākajos 20 gados. Tur ir teikts, ka ir jāveic vēl papildus pētījumi, lai attaisnotu šī tilta būvniecību. Tas nozīmē, ka pašlaik tilta būvniecība ir tikai un vienīgi hipotēze. Francijas varas iestādes eh, savā vēstulē komisija 2009. gada 30. novembrī atzina, ka uh, nav uzsākta uh, pilnvaras piešķiršanas procedūra, un ja šis plāns tiktu realizēts, tas nenotiktu pirms 2020. gada. Jebkurā gadījumā, ja šāds lēmums tiktu pieņemts, proti būvēt tiltu, tad uh, būtu jāveic novērtējums, ietekmes uz vidu novērtējums saskaņā ar biotopu un putnu direktīvām. Tieši tāpat arī tiktu uzklausīta sabiedrība. Komisija informēs lūgumrakstu komiteju par jebkādu turpmāku attīstību šajā jautājumā. Emis. Eh, Lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, priekšēdētāji. Īsumā es vēlētos komentēt šo jautājumu. Es tikko dzirdēju kaut ko pavisam jaunu. Proti, ja kāds jauns ministrijas dokuments par tilta projektu, un proti, tas ir 2008. gada decembris. Šis tilta apvats nav nekas jauns. Ja mēs paskatāmies uz uh, notikuma attīstību, tad pirmais lūgumraksts tika iesniegts 2004. gadā. Mēs vērsāmies pie komisijas jau 2005. gadā. Mēs esam sprieduši par šo jautājumu jau ļoti ilgi komisija informēta jau vairāk nekā sešus gadus. Un vesels sešus gadus neesam saņēmuši nekādas garantijas attiecībā uz riskiem, kādiem ir pakļauts biodaudzveidīgums un tā tālāk. Esmu, protams, ļoti priecīga, ka komisija saka, ka šie projekti ir tikai hipotētiski, jo šo projektu ietekmē būtu milzīga, tad ja ietekmētu gan biodaudzveidīgumu, gan zemi. Taču šis jautājums eh, netiek izskatīts jau sešus gadus. Mēs dzirdām, ka tā ir tikai hipotēze, bet jebkurā gadījumā eh, tā ir arī iespējamība un iespējams, ka šis tilts tiks nākotnē uzbūvēts. Taču pēc sešiem sarunu gadiem mēs nesam slēguši šo jautājumu. Šodien mēs dzirdam, ka ir jauns lēmums. 2009. gada beigās mēs saņēmām citu lūgumrakstu šajā komitejā, bet par to pašu jautājumu. Manuprāt, neesam panākuši nekādu progresu. Manuprāt, atbildē no Francijas valsts, kur tika teikts, ka šis projekts ir hipotētisks un ka tas varbūt tikt realizēts tikai 2020. gadā, nav apmierinoša. Šī atbilde nav apmierinoša. Es vēlētos uh, lūgt šai komitejai atstāt šo jautājumu atklātu, izskatīt to un arī rakstīt vēstuli Francijas varas iestādēm un uzklausīt viņu nostāju. Tāpat arī vajadzētu kontaktēties ar varas iestādēm, ar iestādēm, kas eh, veica specifikāciju izstrādi. Tā, lai viņi varētu sniegt paskaidrojumus par šo jautājumu un atbildēt mums detalizētā veidā, it īpaši domājot par tām sugām, kas ir jāaizsargā saskaņā ar biotopu direktīvu. Šeit nav runa tikai par projektiem, šeit ir runa arī par plāniem, par plānotajiem projektiem. Skot ir plānošanas vai projektēšanas rīks, un arī tam vajadzētu ievērot kopienas noteikumus. Tāpat tam vajadzētu darboties saskaņā ar biotopu direktīvu. Lielas paldies! Haukinis kundzei vārds. Es atvainojos, Grunī kundze pirms jums izteiksies. Es vēlētos pateikties lūgumrakstu komitejai, ka tādējādi mēs varējām uzklausīt iemeslus, kāpēc lūgumraksts iesniedzējs turpina iesniegt šo lūgumrakstu. Es domāju, ka ir sarežģīti pieņemt lēmumu, jo Šis jautājums vēl ar vienu ir projektēšanas posmā, plānošanas posmā. Ir grūti noteikt, cik tālu šeit ir atbildīgas Francijas varas iestādes un kur sākas mūsu kompetence. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam sniegt rekomendācijas. Šis projekts nav pavirzies uz priekšu, tas vēl ar vienu ir tikai hipotētisks. Mm, komisija runāja par uh, ietekmi uz vidi un eh, teica, ka būs jāveic ietekmes uz vidi izvērtējums. Bez šī izvērtējuma, manuprāt, mēs varētu šeit pavadīt gadus spriežot par šo jautājumu un eh, nenosakot to, vai šis projekts eh, attiecīgiem reģionam kaut ko dos, vai tas būs pietiekami interesants. Es dzirdēju, ko jūs teicāt vēl, ja kundze par vīdes jautājumiem, taču tajā pašā laikā mums ir vajadzīgi projekti. Galgulā mums ir jāņem vērā visi šie jautājuma aspekti. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim darīt pilnīgi neko. Es šodien dzirdēju, ko gribēju teikt lūgumrakstiesniedzēju, un šķiet, ka viņus šis jautājums patiešām satrauc. Uh, Nerunājot par direktīvām, par biotopu direktīvu un tā tālāk, mums ir tomēr jāstrādā, mums ir vajadzīgi projekti. Mēs nevaram sēdēt recesijas laikos un klausīties, ka dalība valstis nav pietiekami ambiciozas. Bet katru reizi, kad tiek izvirzīts kāds projekts, mēs sakām, ka mēs nevaram to realizēt, jo tas visu, tas visam kaitētu. Protams, ir vajadzīgi ietekmes uz vidu novērtējumi, bet tajā pašā laikā ir vajadzīgi arī projekti. Es domāju, ka mums vajadzētu atstāt šo lūgumrakstu atklātu, un būtu ļoti labi, ja mēs varētu redzēt ietekmes uz vidu izvērtējumu. Es domāju, ka to vajadzēja veikt jau daudz agrāk. Es piekrītu, ka mums ir jālūdz, lai tiktu, iz, tiktu sagatavot šis izvērtējums, un pēc tam mēs varētu izlemt, kā mēs rīkosimies. Tak, tak for formand, og også tak til, til klagerne for øh, det arbejde, der er gjort. Priekšādātāji. Lielas paldies par jūsu paveikto darbu. Pirms eh, diviem gadiem es eh, devos meklēt faktus. Mēs braucām uz Orleānu, Loāras reģionā, un eh, citā ir runa par manu grupu. Es gribētu teikt, ka mēs neuzskatām, ka šie projekti radītu darba vietas. Krīzes laikā mums ir jādomā par saprātīgiem zaļiem projektiem. Tad, kad es biju Loārs reģionā, mani pat patīkam pārsteidza tas, cik skaists šis reģions ir. Tur ir dažas patiešām pārsteidzošas ainavas, un tajā pašā laikā tur ir arī tādas lietas, kas man absolūti neapmierina, kas šo reģionu kropļo. Man ir pārsteigts, kāpēc šeit ir tik daudz transporta. Tad, kad ir runa par infrastruktūru, protams, ir jādomā par infrastruktūras piedāvātajām iespējām. Es, protams, nezinu, kā šeit rīkoties, noteikti pašvaldībām ir labāka atbilde padomā. Uh, Bet kāpēc šādos reģionos ir jāveic šādi projekti? Tas neatiecas tikai uz Franciju, tas attiecas arī uz citām valstīm. Mums vajadzētu nodrošināt, lai pirmām kārtām tiktu veikti pētījumi, lai tiktu ievēroti Natura direktīvas noteikumi. Mums ir jāizanalizē sekas, mums ir jāizanalizē vispārējā ietekme un vispārējās sekas. Būtu ļoti interesanti paskatīties, kā šis projekts ietekmētu visu Loāras reģionu. Šeit nav runa par šo vienu uh, projektu, bet gan par visu reģionu kopumā. Ja es būtu no šī reģiona, es arī ļoti cīnītos, lai aizsargātu šādu reģionu, kas pievilina tik daudz turistus. Tieši sava dabas skaistuma dēļ. Es noteikti iestātos pret uh, šīs uh, vietas iecementēšanu, pret uh, jauniem cementa tiltiem. Taču, protams, es šeit nevaru neko spriest, es vienkārši gribu teikt, cik pārsteigta es esmu. Paldies Aukens kundzei, Perjē kundzei, Beljē kundzei ir kāds priekšlikums. Tātad mums vajadzētu rakstīt Francijas varas iestādēm. Es gribētu jums jautāt, vai jūs visam piekrītat? Šāds priekšums tika pausts. Belie kundze teica, ka ir jānosūta vēstulē Francijas Orleānas varas iestādēm. lai uzzinātu vairāk par šiem projektiem, lai saņemtu detalizētu informāciju. Tātad, vai mēs akceptēsim šo priekšlikumu vai norādīsim, mums ir jāpieņem lēmums. Jā, tas neradīs nekādas problēmas uh, rakstīt šīm varas iestādēm, bet ko tad mēs tur rakstīsim? Jā, es ļoti atbalstu šī ietekmes uz vidu izvērtējuma veikšanu, bet ko mēs tieši gribam rakstīt eh, šīm varas iestādēm. Gal galā visa Francija ļoti skaista, mums ir grūti rast vajadzīgos formulējumus. Visa Eiropa ir skaista, saka priekšādātāji. Jā, Belija kundze. Šajā vēstulē Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu atgādināt atbildīgajām varas iestādēm par viņu pienākumiem, kas izriet no biotopa direktīvas. Te ir runa par biodaudzveidīgumu aizsargāšanu, par biotopu aizsargāšanu. Tāpat arī vajadzētu paskatīties, vai šie plānotie projekti atbilst šiem mērķiem. Ja tiks eh, veikts ietekmes uz vīdi izvērtējums, tad mēs varēsim paskatīties, vai tiek līdzsvarotas, vai tiek līdzsvaroti visi varianti saskaņā ar specifikācijām un eh, Natūra 2000 direktīvu. I have a question. If we start, uh... Man būtu jautājums. Ja mēs Mēs, mēs pievēršamies tagad eh, šai problēmai tā, it kā viņi jau būtu sākuši būvēt. Agnes varētu to formulēt, lai būtu pietiekami pieklājīga. Galu galā šeit ir runa par eh, politiku, šeit ir runa par hipotētisku projektu, nevis par reālu projektu. Es gribētu ieteikt sekojošo. Biotopa direktīva nosaka, ka, ja ir runa par biodaudzveidības aizsargāšanu un ietekmes uz vidu izvērtējumiem, tad tas viss ir attiecināms uz plāniem un projektiem. Šodien mēs dzirdējām, ka šis projekts vēl ir hipotētisks, jo tas vēl nav uh, pilnvarots un pētījumi līdz ar to nav uzsākti. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz šo pieņemto plānu, uz plānu, kas tika pieņemts 2008. gada beigās. Tie ir runa par teritoriālās kohēzijas plānu. No plānošanas konteksta šo projektu varētu sākt īstenot bet uh, varas iestādes īstenībā iežogo šīs teritorijas, kas it kā ir aizsargājamas. Paldies! Jā, mēs varētu rakstīt šo vēstuli, šī vēstule varētu būt lūgums pēc skaidrojumiem. Vai jums ir kādi iebildumi? all uh, sides and trying to be polite to. Es cenšos būt pieklājīga, mums ir jābūt arī pieklājīgiem pret varas iestādēm. Galu galā tas ir tikai plāns, kuru varbūt nekad nerealizēs. Oh, yeah. Item 16. 16. punkts. Uh, Olivier Peron is the... Olivier Perons ir lūguma raksta iesniedzējs. Un jautājums ir par sāls ieguvas puru strādnieku arotbiedrības lūgumu, runājot par plānošanas atļauju Natūra 2000 zonas tuvumā. Varbūt Vanda Šteigina kungs varētu. Lūdzu, paskaidrojiet, kas par lietu šeit. <coughs> Pardon. Madame la Présidente, je vais vous résumer la situation. Priekšsēdētājs kundze. Situācija ir šāda. Lieta ir tāda, ka ir paredzēts būvēt uh, 53 mājas, kā arī pansionātu ar 80 gultas vietām būvniecība ir paredzēta teritorijā, kas ir īpaši aizsargājama teritorija saskaņā ar putnu direktīvu. Un šobrīd ir skaidrs zināms, ka var būt problēmas un ierobežojumi, kas ir saistīti ar sāls ieguvas purviem. Un tagad jau ir izsniegta būvniecības atļauja, taču šobrīd pas... atļauja ir apturēta tādēļ, ka bija ministrijas rīkojums pēc tam, kad itļauja tika izsniegta. Tas ir tādēļ, ka tika iesniegta pārsūdzība augstākā līmeņa instancē. Un šā gadījumā mēs uzskatām, ka būtu pareizi izmantot 44. pantu putnu aizsardzības direktīvā, jo ja tur ir skaidri pateikts, ka ir nepieciešams nodrošināt pienācīgu aizsardzību un veikt preventīvus pasākums, lai izvairītos no kaitēm nodarīšanas dzīvotnēm un būtiskiem sugu traucējumiem. Atsevišķos gadījumos ir tā, kad konkrēta teritorija vēl nav klasificēta kā īpaši aizsargājuma teritorija, taču šo teri teritoriju vajadzētu tā kvalificēt, un tad atbilstoši aizsardzības režīms nemainās. Un šajā gadījumā trīs mēneši bija pagājuši kopš būvatļaujas izsniegšanas, un Šajā gadījumā tik tiešām mēs runājam par teritorijām, kurai vajadzētu būt klasificētai kā īpaši aizsargājumam teritorijam. Ir nepieciešams attiecināt uz šo teritoriju tos pašus putnu direktīvas aizsardzības noteikumus. 20. decembrī komisija nosūtīja vēstuli Francijas valdībai, lai Francijas valdība skaidri aprakstītu šo situācija gan administratīva, gan arī juridiska, gan arī no cilvēku un sabiedrības interešu viedokļa. Februārī ir nosūtīta atbilda un ziņas ir ļoti labas, jo Francijas valdība šobrīd mums iesniedz informāciju, ka šis projekts ir atlikts. Daļa no šīs teritorijas atpirka municipalitāte un to paredzēts izmantot krasta aizsardzības vajadzībām, un savukārt pārējo teritoriju varētu atpirkt organizācija, kas nodarbojas ar dabas aizsardzību. Un mēs gribējam informēt Lūgunakstu komiteju par šādu attīstību. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji, vai mums būtu komentāri? Lūdzu! Paldies! Kamēr mums nav saņemti visi dokumenti, iezvēr mēs varētu nākt klajā ar galīgo risinājumu, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, ļoti pareiza situācija ir attīstījusies, jo lūguma rakstiesniedzēja tieši par to mums stāstīja, viņi tieši, tieši to arī gribēja, līdz ar to es to klasificēju kā labas ziņas. Paldies! Uh, Kiribusināru. Madame la Présidente, je partage aussi l'opinion. Lūdzu, nākamais runātājs, priekšsēdētājs kundze, es arī uzskatu, ka šis lūgumraksts vēl nebūtu jāslēdz vismaz tik ilgi, kamēr nebūsim saņēmuši no municipalitātes vadītāja oficiālu atbildi. Un tad, kad oficiāla atbilde ir saņemta, varēsim pieņemt lēmumu, ka šīs lūgumraksts vairs nav spēkā. Vai arī atbilstoši varbūt varētu turpināt savu darbību. Lūdzu, Berjē kundze, paldies! Es arī uzskatu to, ka ir nepieciešams rīkoties tā, kā teica kolēģis. Ir saņemta informācija arī no lūguma raksta iesniedzēja. Viņš arī teica, ka ļoti atvainojas, ka nevarēja būt klāt, jo nebija viņam iespējas ierasties, bet viņš ļoti laipni lūdza šo lūgumrakstu paturēt atvērtu tik ilgi, tik, cik ilgi vēl nebūs saņemta oficiāla vēstuli, oficiāla atbilde, bet lūdzu ņemiet vērā, ka pagaidām municipalitāte nav iesniegusi oficiālu atbildi. Rakstisku atbildi. Notiek sarunas, šis jautājums tiek apspriests, bet pagaidām, manuprāt, nebūtu vēl laiks izbeigt logumrakstu izskatīšanu. Un šeit, manuprāt, vajag atzīmēt to lomu, ko ir spēlējusi mūsu lūgumrakstu komiteja. Lūgumrakstu komiteja ir devusi savu ieguldījumu tajā, ka rezultāts šobrīd izskatās tik ļoti pozitīvs. Jo dabas aizsardzības aspekti tika ņemt vērā. Priekšsēdētāji, ļoti labi, ka šobrīd atrodamies tik pozitīvā situācijā, un tad varam turpināt darbu. Un gaidīsim atbilstoši iestāžu oficiālus rakstiskus paskaidrojumus, bet tagad varam izskatīt 17. darba kārtības punktu. Nilsena kungs no Dānijas iesniedz šo lūgumu rakstu, un jautājums ir par Eiropas Savienības vidas noteikumu pārkāpumu saistībā ar atpūtas namiņu būvniecības projektu Dānijā. Tātad par atpūtas namiņiem. Un komisijas vārdā runās Blankas kundze un lūdzu Blankas kundze. Paldies, priekšsēdētā. Komisijas pusē varu atgādināt, ka tika iesniegts, iesniegta sūdzība saistībā ar to, ka Dānijas valdība iesniedzot, uh, iesniedzot uh, teritoriālo plānojumu Ore salā tika iesniegta atļauja būvēt vispirms 20 atpūtas namiņus un pēc tam vēl vairāk. Šī sāla ir pavisam neliela un komisija apstiprināja, ka visu šo salu pati Dānija apstiprināja, ka Natūra 2000 teritorija. Šī noteikšana ir notikusi saskaņā ar putnu direktīvas un biotopu direktīvas prasībām. Šī teritorija arī uh, tiek uzskatīta kā teritorija, kas piekrīt Rāmsa konvencijai. Līdz ar to varam konstatēt, ka šī teritorija, kurā ir jānodrošina biotopu un sugu aizsardzību, un būtiskākie, būtiskākas sugas, kas ir jāaizsargā, ir gan putna, gan dzīvnieki, gan arī biotopi. Dānijas parlamentā ir pieņemts lēmums, saskaņā ar kuru ir paredzēts būvēt 20 atpūtas namiņus, un vēlāk bija arī jauns rīkojums ar par tiesībām būvēt vēl 12 atpūtas namiņus. Lūgumrakstu iesniedzēja ļoti nobežījušies par šo atļauju būvēt atpūtas namiņus, jo viņi uzskata, ka tas var ļoti negatīvi ietekmēt sugu dažādību un biotopu uh, aizsardzību, kas ir oficiāli pieteikta šajā salā. Šobrīd aptuveni 2000 teritorija ir atzīmēta kā Natūra 2000 teritorijas, un šajā gadījumā, ja kāda teritorija tiek uzskatīta par putnu direktīvas aizsargājamo teritoriju, tas nenozīmē, ka ir strikti jāierobežo cilvēku darbība, taču šajā gadījumā ir arī liegums saistībā ar biotopu aizsardzību saskaņā ar sesto pāntu. Un tas nozīmē savukārt, ka jebkādos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi ir jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Mēs visi skaidri saprotam, ka šī teritorija vides aizsardzības vajadzībām ir ārkārtīgi svarīga un ir nepieciešams tieši tā pret to izturēties. Dānijas valdība ir izvērtējusi atpūtas namiņu būvniecības ietekmi uz salas ekosistēmu. Sākumā, kad bija paredzēts būvēt 20 atpūtas namiņus, Komisija izskatīja šo lietu, un komisija uzskata, ka saskaņā ar rīcībā esošo informāciju, ko sniedza Dānijas valdība, šai gadījumā ir panākta atbilstība ar dabisko dzīvoņu direktīvas sesto pantu. Un vēlāk ir uh, izdarīt, izdarīt ietekmi uz vide un novērtējums un paredzēt noteikumu par turpmāko plānošanas un būvniecības procesu. Tālāk, saskaņā ar direktīvu 2001-42 EK, EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidu novērtējumu, arī šeit ir konstatēts, ka novērtējums ir veikts un ir saskaņā ar noteikumiem. Vēlāk, runājot par būvniecības a, turpināšanu, šeit mēs varējām identificēt atbilstību. Vēlāk, 2008. gada augustā, lūgumraksta iesniedzējs sniedza informāciju par to, ka ir paredzēts jauns teritoriālais plānojums, kurā būtu papildu 12 atpūtas namiņi tajā pašā Oras salā. Un šeit komisija rakstīja Dānijas varas iestādēm ar lūgumu sniegt konkrētu informāciju par papildu attīstību. Uz šajā gadījumā mums bija īpašas bažas, kas bija saistīts ar kumulatīvo efektu saistībā ar 12 papildus namiņu būvniecību. Mēs lūdzam Danijas varas iestādēm paskaidrot, kā tie plāno nodrošināt atbilstību putnu un dzīvotņu direktīvai, un kā tie nodrošinās, ka dzīvotnēm un sugām, kuru dēļ attiecīga teritorija ir noteikta, netikt nodrīts kaitējums vai radīt būtiski miertraucējumi. traucējumi. Komisija tika informēta, ka bija divi ietekmes izvērtējumi, un Dānijas varas iestādes sniedza mums informāciju. Viņi paskaidroja, kādas ir potenciālas bāžas, kāds ir problēmas Ores salā. Šajā salā diezgan daudz ir zvejnieku, ir arī doki, kas atrodas šajā salā, un arī šeit varētu būt negatīvs iet, negatīva ietekme uz vairāku putnu, putnu sugām. Un ņemot vērā visus šos aspektus un ietekmes izvērtējuma rezultātus, Dānijas valdība nolēma, ka ir nepieciešams izstrādāt konkrēts pasākumus, kas būtu jāiekļau nākamajā detalizētajā plānošana. Vairāk pasākumu šeit ir iekļauti. Nu, piemēram, un es nolasīšu dažus. Atpūtas namiņu teritorijas būs pieejamas Tomēr esošie žogi tiks saglabāti niedru lijas barošanai. Nākamais - uzlabošanas darbu un būvdarbi netiks veikti putnu vērošanas sezonas laikā. Tas nozīmē, ka pēc 15. jūlija un pirms 1. mārta nenotiks šie darbi. Nākamais esošie žogi gar ceļu un no Orē ciema līdz Bolmosa enge tiks saglabāta, lai samazinātu satiksmes radīto troksni dienvidrietumu teritorijā. Un ir paredzēts, izmantojot skrejlapas par putnu aizsardzību Orē un Orē kalvu teritorijas, tieks īstenota informēšanas kampaņa, lai varētu šajās teritorijās nodrošināt putnu aizsardzību. Tālāk pārskatīs ceļrāžu par iebraukšanas aizliegumu ievietošanu vairošanas sezonā un apsvērs uzlabojumus. Un tad vēl ir nepieciešams uzbūvēt labāku žogu dabas aizsardzības zonā, lai putnus pasargātu no suņiem un kaķiem. Nākamais pasākums ir nepieciešamība veikt turpmākas pasākums, lai izskatītu Natūra 2000 plānošanas vajadzības. Tāpēc komisija neuzskata, ka pievienotie 12 atpūtas namiņi pārkāpj dabas aizsardzības direktīvu, taču komisija ir uzrakstījusi Dānijas varas iestādēm, uzsvērot, ka nepieciešams ņemt vērā šo kumulatīvo ietekmi teritorijas turpmākajā plānošanā un kontrolēt atpūtas vietu radīto spiedienu. Varas iestādes ir mudinātas izstrādāt apsaimniekošanas plānu šai teritorijai kā līdzekli atpūtas un dabas aizsardzības saskaņošanai nākotnē. Un ar lielāko prieku paziņojumu, ka šī apsaimniekošanas plāna projekts kopā ar citiem apsaimniekošanas plāniem, citām teritorijām ir nosūtīts 2010. gada 14. janvāri. Šis plāns ir piedāvāts konsultācijām ar municipalitātēm Dānijā. Visa šī informācija ir izlikt mājaslapā. Dānijas atbildīgās iestādes mājaslapā un tagad notiek apspriešana. Lielas paldies, Lūdzu, Haukenes kundze, bija pārliecināta, ka jūs runāsiet. Lūdzu! Lielas paldies komisijai par šo informāciju. Paldies par paveikto darbu. Manuprāt, viņi ļoti efektīvi darbojušies jo bija daudz sanāksmes. Un tīri personiski runājot, mana ideja par to, vai būtu nepieciešams atpūtas namiņus būvēt vai nē, man jau drīzāk šķiet, ka nē. Taču ir jāsaprot, ka Dānijā tagad notiek ļoti dzīvīgs debats par visiem šiem aspektiem un vēlos pateikties arī par komisijas uh, secinājumiem. Tātad es šobrīd neredzu nekādu iebildumu, saka priekšstādātāja, nu tad ļoti labi, kas ir solīts, tas tiks pildīts. Un ka nebūs vēl vairāk, būs tikai šie 12 nāmiņi un nebūs vēl vairāk, jo vienmēr jau pastāv šāda iespēja. uh, concerning um, road that Runājot tālāk par šoseju no Kiplevas un uh, starp Kiplevu un Sanderburgu Dānijā. Tas ir nākamais jautājums. Kašman kungs no komisijas izteiksies. Tas nav Kašman kungs, nekāds cits? Atvainojiet priekšsādātāji. Tas drīzāk būs mans kolēģis, man kolēģis Silvija Ailī, kas atbildēs uz šo jautājumu. Paldies priekšādātāji! Šis lūgumraksts ir saistīts ar šosejas projektu starp Kiplevu un Sanderborgu Dānijā. Lūgumraksts iesniedzējs uztraucas par iespējamo projektu ietekmi uz teritorijām autoceļu tūmā. Projekt, par projektu ir veikts plašs izvērtējums pārkāpuma procedūras iespējamajos ietvaros. Projekts tika apsviests arī tikšanās laikā ar Dānijas varas iestādēm. Tā visa rezultātā Dānijas varas iestādes sākotnējo novērtējumu ir papildinājušas, veikuši papildus novērtējumus un ieviesuši vēl citus pasākumus, kas panāk, ka projekts ir atbilstīgs Eiropas Savienības tiesību aktiem, respektīvi habitāt, eh, dzīvotņu uh, direktīvai un tam līdzīgi. Līdz ar to komisija ir pieņēmusi lēmumu 9. martā pagājušā gada eh, no šīs lietas atsacīties, izbeigt šīs lietas izskatīšanu, nekāda papildus informācija nav likta komisijas priekšā attiecībā ar šo projektu. Ευχαριστούμε. Η κυρία Όκεν. Aukenskundze, lūdzu. Paldies! Problēma šajā gadījumā ir tāda, ka atsevišķi pētījumi vēl nav noslēgušies. Nu, piemēram, pētījums par kumulatīvajiem efektiem, ko radīs satiksmes pal apjomu palielināšanās. Šāda veida projektu rezultātā satiksme palielinās konkrētajā reģionā. Un tas var notikt lūk šajā Natura 2000 noteiktajā teritorijā. Mums ir jānodrošina atbilstība direktīvai pētījumiem bija jābūt īstenotiem, komisija tomēr nepārliecinājās par to un eh, nav, nav nogaidījis līdz kamēr Dānija šos pētījumus noslēdz. Komisija nevienmēr iejaucas jautājumos, kur nacionālās varas iestādes ne, neievēro NATO 2000 direktīvu. Ir virkne prasību, kas attiecināms saistībā ar direktīvu, respektīvi šie kumulatīvie pētījumi par kumulatīvo ietekmi, ko var radīt pastiprināta satiksmes plūsma. Un jāsaka, tas ir pavisam reāls risks jo satiksme varētu būtiski palielināties. Līdz šim nav ticis vērts pietiekami kvalitīvs pētījums par iespējamām alternatīvām. Valdība šo plānu apstiprināja, faktiski pat neiedziļinoties visos aspektos, un tieši tāpēc es uzskatu, ka komisijai vajadzētu pieņemt spēcīgāku, striktāku not, nostāju attiecībā uz direktīvās note iekļauto noteikumu izpildīšanu. Es, es uzskatu, ka mums nepieciešams aizstāvēt mūsu direktīvas tajos gadījumos, ka tās netiek ievērotas. Mums nav tās jāmaina un jāgroza, nē, bet mums jāpārliecinās, ka tiek nodros, nodrošināta atbilstība tām, kas attiec uz situācijām, kurās tiek pieņemti projekti, tie tiek apstiprināti, bet netiek izpildīts attiecīgās prasības un īstenot attiecīgie pasākumi ir ļoti svarīgi. Paskatīties, vai Dānija ir īstenojusi visus vajadzīgos pasākumus un spērus visus nepieciešamos soļus. Un tāpēc es gribētu aicināt komisiju respektēt savas saistības un izpildīt savu lomu, lai pārliecinātos, ka saistības, kas, tie, kas, kas ko ko rada iespējamās kumulatīvās satiksmes problēmas, eh, tiktu risināts. Ko jūs vēlaties, lai mēs darām, saka priekšsādātāja Aukens kundze, ko jūs vēlaties, ko jūs ierosināt, lai mēs darām, vai jūs gribat, lai mēs lūdzam komisiju noslē, pabeigt šīs lietas izskatīšanu, es īsti nesaprotu, kāda šobrīd procedūra, ko jūs ierosināt, Kas, jūsuprāt, būtu mums jādara, jo saskaņā ar mūsu ziņā esošajām lietām pētījumi turpinās šobrīd, tātad tie ir noslēgšies. Es gribētu uzstāt uz to, ka direktīvas noteikumi jāizteno dzīvē, un tas nozīmē, ka mums nepieciešams skatīties ne tikai uz šo autoceļu ietekmi, kā tā atsevišķā gadījumā, bet skatīties arī uz to, kāda būs kumulatīvā ietekme uz reģionu kopumā šādai pastiprinātāja satiksmes plūsmai. Un tas, manuprāt, šobrīd netiek darīts. Turpinās saruna. Priekšādātā runā bez mikrofona, ko tulki nevar dzirdēt. Nu jā, varbūt to eleganti varētu darīt tā, saka Aukens kundze, ka mēs varētu um, rīkoties tā, kā jūs ieteicāt. Nu, šķiet, tas bija vienkāršāk nekā es domāju, turpināja turtim priekšādātāji. Man teica, ka viss, kas mums ir jādara, jānosūta vēstuli komisijai un līdz ar to lietas izskatīšana netiek beigta, un mēs vienkārši savāksim papildus datus šajā saistībā. Paldies! στο κομμάτι Straubing Vilshofen. Äh, Tālāk runāsim par äh, Donavas kuģojamību posmā no Štraubings un uz Vilshofen starp abām šīm pilsētām. Kas pārstāv komisiju? Pārnabīkungs, lūdzu. Sveiki, priekšādātāji! Huber kunga lūgumraksts attiecas uz Donavas kuģojamību posmā starp Straubingu un Filshofenu. Eiropas Savienība ir paudījusi saistības optimizēt transporta plūsmu ar ilgtspējīgu transporta sistēmu gan pasažieriem, gan precēm uz iekšējiem ūdens ceļiem. Tas ietilpst mūsu politikās. Un, un tas attiecas arī tajos gadījumos, kad upes transports tiek apvienots ar citu transporta veidiem. Šis konkrētais projekts attiecas uz Donavu. Donavu, kas sasaista Ziemeļa Eiropu ar Dienvidu austrumiem. Donava neveidot tik vienu transporta koridoru Eiropas transportam, bet tā veido arī, tā rada arī būtisku dabas rezervātu, būtisku dabas teritoriju. Un šis posms starp Straubingu un Filshofenu ir ārkārtīgi nozīmīgs nepieciešams apskatīt infrastruktūru šai posmā, lai pārliecinātos, ka šī teritorija tiek atbilstīgi aizsargāta. Tāpēc ir nepieciešams veikt eh, pētījumus. Šādu šo lēmumu pieņēma visi interesētās puses, tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija apskatīt dabas teritoriju aizsardzību, lai pārliecinātos, ka esošie tiesību akti tiek atbilstīgi piemēroti šajā teritorijā. Grupu veido četri pārstāvi no Vācijas biznesa pasaules un četri, četri pārstāvi no vīdas aktīvistu puses. Doktors Antons Hubers ir šīs grupas līdzdalībnieks. Grupa pirmo reizi tikās 5. februārī. Un tāpēc eh, uz, ir uzskatāms, ka šis lēmums par finansējumu bloķēšanu, eh, tāpēc, ka trūkst objektivitātes RDM projektā, šķiet šobrīd nav pamatots, to nevar šo logumrakstu nevaram pieņemt. Ja runājam par to, kā darbība notikusies līdz šim, kāda ir bijusi uh, rīcība projektu izstrādāšanas jomā, jāsaka, attiecīgie soļi ir jau spērti. Paldies, saka priekšsādātāja. Jā, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāja. Jā. Es vēlētos norādīt attiecībā uz lietas būtību, ka e, šajās valstīs pašlaik notiek debates par to, vai mums nevajadzētu uz, izveidot otru ziemeļu dienvidu koridoru, jo gal galā Donavas kapacitāte jau ir iztērēta. Es domāju, ka tas mums būtu jāņem vērā, tīpaši, ja ir runa par negatīviem rezultātiem. Gal galā ir arī alternatīvas. Ir alternatīvas, kā šo transporta kapacitāti nodrošināt. Attiecībā šo konkrēto lūgumu rakstu, manuprāt, komisija savos secinājumos to arī ir skaidri formulējusi, proti uh, ka mums vajadzētu sekot līdzi turpmākajai attīstībai. Un pēc tam, eh, protams, eh, skatīties, kā tiks izdarīti ietekmes uz vidi izvērtējumi, izanalizēt šos rezultātus un pēc tam ņemt to visu vērā eh, būvniecības atļaujās un tā tālāk. Tas nozīmē, ka lūgumraksts tiks mm, atklāts, tas uh, paliks atklāts un uh, Pašlaik to mēs nevaram slēgt, jo mēs vienkārši neesam saņēmuši visu vajadzīgo informāciju. Es vēlētos pateikties arī komisijai par to, ka viņi ir bijuši konsekventi un nav brīvi piešķīruši līdzekļus. Viņi piešķirs līdzekļus tikai tad, kad viņi būs a, pilnībā sapratuši šo situāciju. Tātad, jā, lūgumāks paliek atklāts. Paldies! Jums runā, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties par šo jautājumu? Nē? Ļoti labi, paldies. Γίνεται μια μικρή μετατροπή στην σειρά των επόμενων θεμάτων. Tagad nedaudz sagrozīsim turpmāko logogrammas kārtību. Andrēs Vanarkjotis ir interesēts 22. par 22. Mm, lūgumrakstu, viņam šovakar ir jādodas prom, un tieši tāpēc viņš gribēja uh, uzreiz tagad izteikties pirms 20. pirms 20. lūgumraksta. Tā kā visi piekrīt, tad es došu vārdu Varnakijotis kungam. Šeit ir runa par atkritumā poligonu Ahajā, Peloponēsā. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Αναφορών, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Priekšādātāji, Lugavrakstu komitejas vadītāji, locekļi, komisijas pārstāvi. Sirsnīgi pateicos, ka jūs esat gatavi izskatīt manu lūgumrakstu. Šis lūgumraksts neatiecas uz mani personīgi, bet gan uh, Uh, uz lūgumrakstu, ko ir iesnieguši vairāk nekā 9000 pilsoņu. Es paļaujos arī uz Grieķijas deputātiem, kas uh, atbalstīs šo lūgumrakstu. Viņi arī uzskata, ka mums ir taisnība iesniedzot šo lūgumrakstu. Viņi zina, ka attēls uh, nozīmē daudz vairāk nekā tūkstots vārdī. Man ir tikai neliels foto, ko es visiem jums vēlētos parādīt. Tas ir Papa Nikolo foto. Te ir olīvkoki, te ir vīnogulāji un visu to skar šis projekts. Man ir līdz arī produkti no šī reģiona. Tā ir eļļa, vīns, rozīnes. Te jūs varat skaidri redzēt, kur notiks šis te produkts, šis te projekts. Proti tiks izveidota atkrituma izgāstuve. Uh, Un te jūs redzat, kādus eh, produktus mūsu reģionā ražo un kādi produkti tiek apdraudēti ar šo atkritumu poligonu. Godāmie deputāti, šis te projekts šajā reģionā ir pretiesisks. Tas runā pretī arī tehnoloģijām, arī ekonomiski tam nav nekādas dzīvotspējas. Tā ir novecojusi tehnoloģija, un šis pasākums kaitēs mūsu veselībai, kaitēs mūsu bērnu veselībai un kaitēs arī turistu veselībai, jo uh, uz mūsu reģionu brauc tūkstošiem turistu. Es jums šeit ar dokumentiem varu pierādīt, ka šis uh, projekts ir tieši tāds, kādu es to tikko aprakstīju. Patrasā atbildīgā iestāde 2003. gadā pieņēma attiecīgu lēmumu. 2005. un 2007. gadā tika pieņemti līdzīgi lēmumi. Tika konstatēts saskaņā ar konkrētajiem uh, spēkā esošajiem tiesību aktiem, uh, kā šādu poligonu nedrīkst būvēt. Tad daļā no šīs teritorijas ir mežs, un uh, daļā no šīs teritorijas ir vīnogulāja nolīvkoki. būvinspekcija ar attiecīgu dokumentu, kurā runāts par Grieķijas rietumiem, ir minējusi, ka neovrisis pilsoņi. Šis ir reģions, kurā dzīvo šie 9000 cilvēki, kurus es pārstāvu. E, tika minēts, ka šie cilvēki ir jāaptaujā pirms tiek celts šāda veida projekts. Mēs zinām, ka neviens no atbildīgajiem nav vispār apmeklējis mūsu reģionu, neviens nezina, kā šī teritorija izskatās. Tiek organizēts konkurss, tiek atņemtas teritorijas. Protams, es zinu, ka mums ir maz laika, un jūsu laiks maksā dārgi. Es vēlētos teikt, ka mūsu reģionā ir jau trīs poligoni, kas pietiekami labi darko, darbojas. Ar tiem pilnīgi pietiek, lai uh, Eh, tajos varētu izvietot atkritumus, kas rodas šajā reģionā. Ir arī kāds uzņēmums, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu. Mēs uzskatām, ka šis projekts ir vienkārši naudas izšķērdēšana. Galu galā pašlaik visa Eiropas Savienība un arī Grieķija ļoti cieši no saimnieciskās krīzes. Un šeit 7 miljoni eiro tiek vienkārši izšķērdēti, kaut gan tam nav nekādas jēgas, tam nav nekādas nepieciešamības. Es šeit mēģinu vienkārši izvairīties no kļūdām, kas ir pieļautas pagātnē. Šīs kļūdas mēs tagad varam atkārtot, un jūs uh, kopā ar komisiju varat atbalstīt, lai mēs vēlreiz niekristu tajā pašā bedrē. Šeit ir man eh, daudz dokumentu, eh, kas eh, man palīdz pamatot šo lūgumu rakstu. Piemēram, man ir uh, likums, kurā ir teikts, ka mums ir jāaizsargā daba. Tāpat arī mūsu reģionā ir vietas, ko aizsargā Natura 2000. Ir urbumi, ir avoti. Mums ir ļoti lieli ūdens rezervāri šajā reģionā, taču tas viss tiek uh, ignorēts. Es vēlētos lūgt jūs rīkoties, jo ja mēs neko nedarīsim, tad mēs varam zaudēt ļoti daudz ko, jo šis reģions var daudz ko piedāvāt. Kas tad jums būtu jādara? Es šeit nerunāju viens pats. Jūs manā balsī dzirdat eh, tūkstošiem manu, manas valsts pilsoņu balsu, tie ir arī, tās ir arī bērnu balsis. Mēs nedrīkstam šeit rokas salikt klēpī, mums ir jārīkojas. Mums ir jānodrošina tas, lai mēs varētu dzīvot normālu dzīvi. Lūdzu, izrādiet līdzjūtību manas valsts pilsoņiem. Ir ļoti daudz filozofu, daudzu slavenu personību, kas ir paudoši šādas idejas. Es ceru, ka jūs būsiet Grieķijas draugi un ka jūs neļausiet šim reģionam pazust. Lūdzu, atbalstiet šo lūgumrakstu un lūdzu rīkojieties taisnīgi. Es gaidu jūs atbalstu un solidaritāti. Es vēlos arī jūs lūgt valdīt taisnīgi. Lūdzu, neatstājiet mūs nelēmē. Es jums uzticos. Paldies! Komisijas pārstāvim vārds Kuniņotis kungs. Ir ļoti interesanti, ka tieši Grieķis ir atbildīgs par šo lūgumu rakstu. Tad nobeigums vārdam ir tāds pats Otis. Lielas paldies! Šis projekts runā par atkritumu poligonu izvietošanu. Un tam ir jāatrodas um, netālu no upes, Fenikas upes, tikai 6 km, 6 km attālumā no tās uh, ietecas jūrā. Līdz ar to šis pasākums var kaitēt videi. Šis lūgumraksts jau ļoti sen ir iesniegts lūgumrakstu komitejā, līdz ar to ir saņemta jauna informācija. Neatkarīgi eksperti ir veikuši pētījumu, un šis pētījums rāda, ka šis, šī vieta nav piemērota atkrituma poligona izvietošanai. Ir jāatcerās, ka ir iesniegta arī sūdzība komisijai. 2007. gadā mēs uz šo sūdzību atbildējām. Mēs lūdzām arī papildu informāciju arī attiecībā uz to, vai ir uh, pārkāpta vidas aizsardzības likumdošana, kas ir spēkā kopienā. Tika veikts arī pētījums, kur komisija varēja atgriezties pie savas sākotnējās pozīcijas. Mēs varējām teikt, ka iespējams ir izdarīti vides likumdošanas pārkāpumi. Es varētu jums tagad sniegt arī pamatojumu. Kopienas tiesība aktos netiek aizliegts apstrādāt atkritumus, tos izvietot tādā veidā, kā tas ir paredzēts. Tomēr poligoniem nedrīkst būt negatīva ietekme uz vidi saskaņā ar 1975. gada direktīvu. Tas nozīmē, ka e, šādi projekti ir e, jāizstrādā balstoties uz ietekmes uz vidi izvērtējumu. Tāpat arī ir jāveic e, izvērtējumi kopā ar atbildīgajām iestādēm. Diemžēl mēs nevaram pieprasīt šādu ietekmes uz vidi izvērtējumu. Šeit ir runa par dalību valstu kompetenci. Vienīgais jautājums ir par to, vai dalību valstis ir izdarījušas kādus pārkāpumus, un tādā gadījumā komisija var iejaukties. Mēs, balstoties uz uh, mūsu pasūtīto pētījumu, esam nonākuši pie citiem mm, secinājumiem nekā ietekmes uz vidi izvērtējums. Mēs redzam, ka šādi atkritumu poligoni ir jāizvieto tālu no jūras, tālu no arheoloģiskas vērtības ēkām un tālu no um, uh, ūdens avotiem. Tāpat vajadzētu pasvītrot, ka direktīva, kas iekļauj vidas aizsardzības prasības, attiecas uz atbildīgajām iestādēm, un atbildīgajām iestādēm ir jāpieņem lēmums par to, kur izvietot atkritumu poligonu. Tie tad arī ir galvenie elementi, ko Eiropas komisija varētu pārbaudīt. Grieķijas varas iestādes, ņemot vērā šo direktīvu un atbilstīgo tiesību ietvaru, ir pieņēmusi uh, vajadzīgos tiesību aktus, lai transponētu Eiropas kopienas tiesību aktus. Protams, ka saskaņā ar šādiem tiesību aktiem pirms lielu projektu realizēšanas ir jāpajautā arī vietēji iedzīvotāji. Šis uh, punkts gan nav obligāts. Tas nozīmē, ka nav obligāti ņemt vērā viedokļus, ko pauž šādi uh, tuvu uh, eh, dzīvojošie iedzīvotāji. Ja runa par atkritumu poligonu, tad, protams, ka ir jāņem vērā uh, Eh, pazemes ūdeņu piesārņojums vai arī citu ūdeņu piesārņojums, kas atrodas atkrituma poligona tūmā. Šie punkti noteikti būtu vēl jānoskaidro, pirms mēs pieņemsim lēmumu Eiropas līmenī. Paldies! Jāra kungam vārds. Es atvainojos Sala Frankas kungam pirmajam vārds. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι γνωρίζω τον αναφέροντα, τον γνωρίζω... Kolēģi, es gribēju teikt, ka es pazīstu logumrakstu iesniedzēju. Viņš Grieķijā ir ļoti aktīvs. Viņš ir Ninejas pilsētas mērs. Man šeit priekšā ir kāda sūdzība, kur iesnieguši astoņi mēri šajā reģionā. Man ir arī atzinums par šo reģionu. Un šeit tiek arī minēti līdzīgi fakti, eh, kādus tikko minēja loguma rakstiesniedzējs. Šīs atkrituma poligons atrastos ļoti tuvu Finikas upē. Šī upē nodrošina ūdeņus šajā reģionā, No šīs upes ir atkarīgi visi lauksaimnieciskie, la, visas lauksaimniecība izmantojamās zemes. Ir arī dažādas akas, kas ir svarīgas ūdens nodrošināšanai šajā reģionā. Tas nozīmē, ka šī atrašanās vietā atkrituma poligonam ir vieta, kas varētu radīt daudz risku. Te varētu rasties gan pazemes ūdeņu piesārņošanas risks, līdz ar to varētu arī piesārņot un sabojāt uh, lauksainiecības produktus. Tāpat varētu arī uh, piesārņot zermo ūdeni. Ko mē, kā mēs varētu rīkoties? šķiet, ka komisijas pārstāvis nāk no šīs pašas valsts, kur atrodas šis reģions. Un uh, viņš minēja, ka ūdens pamatdirektīva varētu būt ļoti saistīta ar šo jautājumu. Galu galā šeit ir runa par pilsoņu un vidas aizsardzību. Mums vajadzētu šo jautājumu uztvert nopietni, mums vajadzētu lūgt iesniegt vairāk informācijas. Šeit ir runa par uh, miljoniem eiro izšķērdēšanu, ja šis uh, pasākums izrādītos neliederīgs. Grieķijā un arī citās dalībvalstīs mums ir nācies konstatēt, ka Eiropas Savienība ir fonds, kas e, pati nerada naudu, bet gan sadala naudu. Un ja jau nauda tiek sadalīta, tad galu galā e, šī, šim, mēr, šim e, naudas sadalījumam vajadzētu būt mērķim, un šim mērķim arī vajadzētu būt saprātīgam. Pirms diviem gadiem, kad šim projektam vajadzēja būt noslēgtam, tika sagatavots kāds jauns projekts, kas eh, īstenībā ir pārāk liels, un tas tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Es uzskatu, ka šis logumraksts ir jāpatur atklāts, un mums vajadzētu pieprasīt informāciju no Grieķijas varas iestādēm. It īpaši par jautājumu, vai tiešām šis projekts ir jārealizē. Šķiet, ka ir paredzēts vēl kāds projekts, kāds projekts, kas īstenībā jau ir gandrīz realizēts tajā pašā reģionā. Es ceru, ka komisija prasīs atbildi no Grieķijas varas iestādēm, un uh, mums vajadzētu jautāt, vai tiešām reģionam nepietiek jau ar šiem projektiem, kas tūlīt tiks realizēti. Paldies! Vai jūs vēlaties, lai mūsu komiteja eh, raksta šīm varas iestādēm? Jā, būtu ļoti labi, lai ja lūgumrakstu komiteja rakstītu varas iestādēm, paziņotu, ka eh, šāds projekts ir plānots un eh, uzdot jautājumu, vai šāds projekts patiešām ir vajadzīgs, vai tas atbilst reģiona vajadzībām. Šo projektu vajadzētu skatīt sakarībā ar, ar projektu, kas tūlīt tiks realizēts, kas ir jau gandrīz pabeigts. Uh, Mums ir jāizdomā, vai šādi projekti patiešām ir vajadzīgi. Mums varbūt nav jēgas tērēt 7 miljonus eiro, ja tam e, nav īpašas vajadzības. Paldies! Äh, ähm, mm, priekšsēdētāji, mēs šeit runājam par atkritumu izgāstuvēm. Skaidrs, ka katra izgāstuve nozīmē arī dabas apdraudējumu un lielākoties nākamās paudzes būs spiestas tikt ar to visu galā. Arī Vācija, piemēram, ir milzīgas problēmas, tīpaši jaunajās, valst, jaunajās uh, federālajās zemēs, kur agrāk bija sociālās valstis. Tur jā, tur arī tika veidots atkritumu izgāstuvus, un tagad nākamajai paudzēm ir nepieciešams tikt ar to visu galā. Līdz ar to, ja mēs kaut ko darām šajā lietā, ir jābūt ārkārtīgi rūpīgiem. Komisija šeit formulēja savu atbildi, un komisija teica, ka tā nemaz nedrīkst iejaukties, ja viens ir nepieciešams veikt publisku apspriešanu, un vairāk kārt jau par to tika runāts, ka ir nepieciešams daudz rūpīgāk ieskatīties. Piemēram, ir jāpaskatās uz upi, kas atrodas pavisam tuvu, un, manuprāt, tas jau nozīmē, ka ir nepieciešams ņemt vērā, piemēram, tādu direktīvu kā ūdens direktīvu. Tātad šeit ir vairāki aspekti. Mēs varam uh, uzturēt šo lūgumu rakstu, otrkārt rakstīt vēstuli un norādīt uz to, ka ir nepieciešams ņemt vērā arī ūdens direktīvas normas. Un, manuprāt, tiešām mums ir jāiesaistās. Šeit es varu pieslēdzies tam, ko teica iepriekšējā runātāja. Viena lieta, ko es īsti nezinu, vai būtu pareizi tagad rakstīt grieķiem uh, Eh, vai tas būtu liederīgi vai nē, bet jebkurā gadījumā es saprotu to, ko teica komisija. Viņa teica, ka nu, ir jāsaprot, ka parasti varas iestādes dara savu darbu kārtīgi. Bet šajā gadījumā izskatās, ka viņi nav aptvēruši visu normatīvo bāzi, kas viņiem bija jāaptver. Nu, tad varbūt mēs varam skaidri pateikt lūgumu, izteikt lūgumu, ka jau tagad eksistē daudz inteliģentāki veidi, kā apsaimniekot atkritumus, nevis vienkārši nolikt kaut kur maliņā. Lielas paldies, saka priekšsēdētāja. Un vēlos arī teikt, ka mēs šobrīd ieskatāmies Grieķijas realitātē pēdējā, kas, kas ir kļuvusi par īpaši aktuāli pēdējo mēnešu laikā. Uh, jo varam redzēt, ka daudzi lēmumi, kas agrāk tika pieņemti, šie lēmumi tagad tiek pārbaudīti, un līdz ar to ir ļoti pareizi jau tagad sūtīt vēstuli un teikt, ka mums nevisai patīk tas, ko viņi dara, un pieprasīt no viņiem atbildi. Visiem paldies par uh, iesaistīšanu Uzabelie kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es labprāt atbalstītu komentārus, kas jau ir izskanējuši. Jā, dažas lietas bija interesants arī no tā, ko teica komisija. Man jau šķita, ka šī bija informācija, kas bija saistīta ar ietekmi uz ūdeni. Komisija teica, ka iespējamība un šādu projektu saskaņošana ir saistīta arī ar to, kāda būs ietekme uz ūdeni, taču šobrīd mums nav pietiekama kvalitatīva izvērtējuma, lai varētu teikt, vai šī situācija ietekmēs ūdens kvalitāti šajā teritorijā vai nē. Kamēr mums šādas informācijas nav, manuprāt, mēs nevaram reāli šo situāciju un šo jautājumu virzīt uz priekšu. Tieši tā kā teica daži lūgumrakstu iesniedzēji, viņi teica, ka pastāv reāls risks tam, ka var rasties ļoti nopietnas problēmas ar ūdens kvalitāti. Tāpēc jau tagad ir jānorāda, ka šādos projektos ir nopietnas problēmas, un tas ir jāpasaka grieķiem, jo var būt ļoti nopietna ietekme. Nākamā runātāja. Priekšsēdētājs var pilnībā piekrist tiem argumentiem, ko izvirzīja lūguma rakstiesniedzēji, un arī tam, ko teica mani kolēģi. Manuprāt, šī ir viena Vien, šis ir viens no tiem gadījumiem, kur komiteja būtu nepieciešams iejaukties. Mēs varam sūtīt vēstuli Grieķijas varas iestādēm. Es nezinu, vai mūsu komiteja pietiks budžeta, bet varbūt mēs varētu sūtīt nelielu delegāciju uz vietas. Un tāda Eiropas komisijas atbildes, manuprāt, arī nav īpaši labas, jo viņi nevar teikt, vai šobrīd direktīva ir pārkāpta vai nē. Manuprāt, šis jautājums tiek risināts nu jau ļoti ilgi. Daudzos gadījumos Grieķijas varas iestādes mēģināja būvēt šo, vajadzē, varēja, mēģināja veidot šo atkritumu poligonu, bet šīs ir tas gadījums, kad ir jādodas uz vietas un jāskatās, kā, kā tur lietas notiek. Un tagad lūdzu komisijas pārstāvis, bet vispirms es teikšu savu komentāru. Es domāju, ka šobrīd vēl ir jāpagaida atbilde, jo tagad lieta tiek izskatīta uh, Grieķijas tiesā. Sagaidīsim tiesas spriedumu, jo skaidrs, ka, tiesas, ka tiesa Grieķijā arī var pieprasīt atbilstību direktīvas prasībām. Līdz ar to mans risinājums būtu mazliet pagaidīt, sagaidīt spriedumu un tad redzēt, kā mēs rīkosimies. Tad šobrīd mēs rakstīsim ērstu. Un tagad lūdzu postināro kungs. Paldies! Man ir līdzīgs komentārs. Kā kolēģiem, jā, mums ir Eiropas Savienības noteikumi, regulas un direktīvas. Un izskatās, ka viss pilnīgi ideāli. Taču, kad mēs runājam par normatīvās bāzes ieviešanu, un izmantošanu, tad pēkšņi mēs atklājam, ka dalībvalstis vai nu neievieš un neīsteno noteikums, kas jau ir spēkā, vai arī ļoti švakā veidā interpretē to visu. Un tas savukārt ietekmē reālo situāciju. Un tagad vēlos atgriezties pie mana ziņojuma par sugu dažādību. Manuprāt, situācija atkal tāda pati, tā kā dežavu atkal dalība valsts nevar, neprot pietiekami kvalitatīvi ieviest un īstenot direktīvas prasības. Un arī ļoti nepieņemamā attieksme no dalību valsts puses un arī no Eiropas komisijas puses. Jo viņi atkal gaida, kad būs oficiāls atbildes. Un viņi, viņi to gaida jau ļoti ilgi. Sanāk tā, mēs gaidam atbild no vienas puses, vai nu, piemēram, tā būtu valsts valdība, tāda Eiropas komisija oficiāli atbild, un tad pa šo laiku vai nu projekts turpinās, Un daudzos gadījumos zaudējumi, kas tiek nodarīti dabai, jau vairs nav atgriežami, vai arī Eiropas pilsoņi var skaidri redzēt, ka Eiropas Savienības noteikumi viņus nevar aizsargāt. Un viņi sāk domāt, ka Eiropas Savienība neder, ka Eiropas Savienība neveic savus pienākumus. Tāpēc būtu nepieciešams pieprasīt no valsts varām daudz konsekventāku atbildi. Nedrīkstam gaidīt mūžīgi, Tāda arī ir nepieciešams pieprasīt sakarīgāk atbildi no Eiropas komisijas. Kārs atkal saka, mēs gaidam atbildes no valsts valdībām. Un tad galu galā jāpasaka, ka mūsu prasība ir, lai spēkā esošās normas tiktu īstenotas un piemērotas atbilstoši. Bet ja mēs to visu nepieprasīsim, manuprāt, mēs nepanāksim neko un mūsu pilsoņi būs ļoti neapmierināti. Sanāk tā, ka mēs esam šī pārkāpuma līdznoziedznieki, jo esam atbildīgi par to, ka nereaģējam, esam atbildīgi par to, ka nepieprasam no komisijas un valdībām pienācīgu rīcību. Tāpēc arī jautājums nav par to, ka būtu nepieciešams grozīt un mainīt noteikumus un regulas. Nē. Jautājums, kā parasti ir saistīts ar ieviešanu un īstenošanu, un to mēs nevaram pieņemt. Kopš 2007. gada šī situācija vēl, kas jau ir 2010. gads, sanāk tā, ka joprojām mēs gaidām valsts varas iestādes, kad šīs iestādes sniegs mums atbildi un kas tālāk, Es, protams, negribu nevienu aizvainot, bet sanāk tā, ka atkal, atkal mēs gaidam mūžīgi. Jā, jūs ļoti labi saprotat šo domu, ko es gribēju teikt paliedieli kundzu. Kirjā prodre, naprakalēšu kati. Liels paldies, priekšstādātā. Ja jau šis jautājums ir izskatīts, vēlos jūs lūgt lai lūgumraksts, ko iesniedza Fridīkungs, viņš ir mūsu politiskās grupas deputāts, un viņš, diemžēl, nevarēja būt klāt, ja viņam ir citi pienākumi. Un man savukārt ir jāpiedalās preses konferencē par ekonomikas krīzi. Tāpēc es vienkārši vēlējos teikt, ka man ļoti žēl tagad būt ka nevarējām būt klāt, un priekšstādātājs saka, jūs tagad runājat par 21. lūgumu rakstu. Un ko ir saldējis atlikt? Jā? Nu, tad ļoti labi. Tātad 21. lūgumu raksts. Tas nozīmē, ka atgriežamies pie 20. lūguma rakstā. Kokālisa kungs, lūguma raksta iesniedzējs, un viņš pats prezentēs šo lūgumrakstu. Lūdzu, ka Kalis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Un liels paldies arī par ielūgumu. Lūgumraksts numur 669 2006. gadā, ko iesniedz Grieķijas valsts piedarīgais uh, IK un kam pievienot divi paraksti par piesārņojumu speces stalā Grieķijā. Un es neesmu vienīgais, kas iesniedza iesniedza šo lūgumu rakstu vēl divi uh, deputāti ir parakstījuši to, viņi paši dzīvo Specas salā, un vēlos arī teikt, ka arī Beļģijas senāte pārstāvis, kad viņš pats apmeklēja Specas salu, viņš bija tur atvaļinājumā, viņš paskatījās savām acīm, kas tur reāli notika, notiek, un bija ļoti negatīvi pārsteigts. Šajā salā seši, ir 6000 pastāvīgo iedzīvotāju, un ir diezgan daudz turistu, gan no Grieķijas, gan arī no citām valstīm. Bieži vien brauc Atēnu iedzīvotāji, kas regulāri apmeklē Specas salu, un pēdējo gadu laikā aptuveni 700 uh, būvniecības atļauju tika izsniegtas attiecībos būvniecību Specas salā. Tātad 2006. gadā šo lūgumu rakstu mēs iesniedzam, un diemžēl situācijas pēc salā pasliktinājās. Nelegālā, nelegāls atkritumu poligons, manuprāt, ir vislielākais šāds poligons Peloponēzes austrumos. Jūs zināt, ka Grieķija šāda veida poligonu ir daudzi, taču nav neviena cita poligona, kas ir uh, tik ļoti, kas tik ļoti negatīvi ietekmē ūdens kvalitāti, kā poligons Speca salā. Un tiešām varam konstatēt, ka piesārņojums ir ļoti nopietns un pats pastāvīgs. Šajā poligonā milzīgi daudz atkritumu daudzums tiek izgāsts, un tad savukārt notiek ūdeņi un lietus ūdeņi izskalo šos Uh, šos atkritumus jūrā. Un tad vēlāk arī daudzos gadījumos tiek aizdedzināti tie atkritumi, kas atrodas šajā poligonā, un tas savukārt nozīmē gaisa piesārņojumu. Šeit nonāk atkritumi no nu ļoti plašas teritorijas, un bija divi nopietni ugunsgrēki un uh, vienā no šiem ugunsgrēkiem tika gandrīz vai pilnībā izpostīts ļoti svarīgs mešs. Un tad ir arī jāatcerās, ka ir gan restorāna, gan viesnīca intereses. Viņi transportē savus notekūdeņus, savus atkritumus vienkārši uz turieni ar cisternām, viņiem vispār nav nekādu uh, atkrituma apsaimniekošanas iekārtu. Šai gadījumā mēs varam runāt par 4 miljoniem eiro, kas ir atvēlēti tam, lai nodrošinātu renovāciju salas teritorijā, un 80% no šīs naudas nāk no Eiropas Savienības budžeta. Taču nemaz nebija nepieciešams renovēt salas centru, nu tur vienkārši tika detonēts. Un gal galā tika nolēmts, ka ir nepieciešams uh, šajā laukumā izklāt šo laukumu ar, ar marmora, bet diemžēl tā, ka tur brauc smagas mašīnas, līdz ar to liederīgam koeficients ir 0,5 ļoti zems. Daudzi uzskata, ka kanalizāciju var būvēt kaut kad vēlāk, līdz ar to nav nemaz tik svarīgi kanalizāciju būvēt tagad. Eksistēja jau daudzu gadu plāns, lai vai nu Argos pilsētā vai arī kādā citā pilsētā izveidot kvalitatīvu atkritumu poligonu, Bet, diemžēl, nekas nenotiek. Manuprāt, Eiropas komisija nesaprot, cik ļoti nopietni ir šī situācija, jo tik tiešām poligona dēļ piesārņojums ir ārkārtīgi nopietns. Informācija, kas šobrīd ir mūsu rokās un arī komisijai informācija ir pieejama, taču komisija ir neprecīza informācija, piemēram, par ūdens kvalitāti. Es pats nāku no šī reģiona, un varu teikt no personiskās pieredzes, jo es pats nodarbojos ar ūdens sporta veidiem, un es varu teikt, ka gan ūdens piesārņojums, gan arī gaisa piesārņojums ir pilnīgi redzams. Un ja mēs salīdzinām speces salu, tad varam novērot, ka jūrā ir ļoti daudz plastikāta maisiņu, plastikāta pudeļu, un varam pat uzskatīt, ka ir izveidojusies tāds neliels sastrēgums šajā uh, nelielajā jūrā. Un visi šie priekšmeti, kas atrodas jūrā, un īstenībā vēl 40 jūras jūdzes no krasta ir tik milzīga šī piesārņota teritorija. Es tiešām varu teikt, ka šajā gadījumā ir ļoti liela teritorija, kas cieš no milzīga piesārņojuma, un lielākoties šis piesārņojums nāk tieši no nelegāla poligona. Priekšstādātāja, liels paldies! Man pašai, kā grieķietē, ir ļoti traģiski dzirdēt par tādām lietām. Un es ļoti ceru, ka galu galā jā, ir jābūt atbildīgai personai, un šajā gadījumā visticamāk tas ir spēcas mērs. Mēs noteikti šo situāciju mēģināsim izskaidrot, un tagad lūdzu komisijas pārstāvis. Mr. Blech? Bleha kungs, lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Komisija zina, cik ļoti nopietna situācija ir ar cieto atkritumu pārvaldību Grieķijā. Uh, Eiropas kopiena tiesa pēc komisijas pieprasījuma ir izdarījusi secinājumu, ka Grieķija nav izpildījusi savas saistības attiecībā uz atkritumu pārvaldību. Un līdz ar to jaunos atkritumu pārvaldības tiesību aktus, kā jūs zinat, saskaņā ar 260. līgumu pantu, 228. pantu, ja dalība valsts Dalībvalsts ir pienākums izpildīt visus pienākums, lai nodrošinātu Eiropas kopienu tiesu lēmumu izpildi. Ja ne, tad tādā gadījumā komisija var piemērot otru reizi ties, pārkāpumu procedūru un vērsties Eiropas kopienu tiesā. Kā privātu komentāru var teikt, ka nu, līdzekļus labāk varētu tērēt korporatīvo mm, atkritumu pārvaldes plāniem, nevis tikai tērēt šādiem tiesību aktiem. Uh, un Eiropas varas iestādes daudz labāk, efektīvāk tērēt līdzekļus šādā veidā. Un tomēr, neskat, un tāpēc, ka trūkst uh, rīcības ātrumu Grieķijā attiecībā uz kopienu tiesas lēmumu izpildi, komisija ir uzsākusi no jauna procedūru saskaņā ar 260. līgumu pantu kas beigu beigās atkal var novest pie tā, ka tiek iesniegts pieprasījums Eiropas kopienu tiesai par tālāku soda naudu noteikšanu Grieķijai. Runājot par peldvietu ūdeni, es ļoti labi saprotu lūgumu rakstu iesniedzēju peldēšanās jūrā, šādos, nu, it kā tik skaisto krastā, kas tomēr šobrīd ir piesārņots ar plasmasas maisiņiem un tam līdzīgi nav, eh, nav nekas jaukus. Un tomēr jāsaka, tas nav pretrunā ar komisijas apgalvojumu, ka peldojiet ūdens ir nevainojams šajās vietās. Tas, ko kā jau lūgumraksts no iesniedzējas apraksta, pludmali, tas ir cits jautājums, tas ir mikrobioloģiski, bet mēs peldvietu ūdenī konstatējam mikrobioloģisko piesārņojumu, ko veido, piemēram, māļģis un citas, eh, citi visādas mazas baktērijas. Un šāda veida Eh, pārkāpums nav eh, konstatēts. Tomēr es saprotu, ka lūgumrakstu piesniedzējs, protams, eh, nedomā, ka, mm, ka šis mikrobioloģiski tīrais ūdens būtu jauks, mm, ja tam apkārt ir visi šie pārējie atkritumi. Bet es domāju, atbilstīga atkrituma pārvaldība nozīmē arī atbilstību Eiropas kopienu tiesai, tiesas lēmumam. Un es ceru, ka tādā veidā mums izdosies šo problēmu atrasināt jo peldvietu ūdens tīrības problēma šai gadījumā pilnīgi noteikti ir saistīta ar cieto atkritumu neatbilstīgu, pār, ne, neatbilstīgu pārvaldību, un kas līdz ar to vēju iepošos atkritumus peldvietu ūdeni. Vai kāds vēlas izteikties, izteikt kādus komentārus? Komentārus lūdzu. Priekšādātais kundze. Esmu nonācis ļoti sarežģītā situācijā. Mēs šeit nespriežam par lūgumu rakstu, ko būtu parakstījis kāds parlamenta deputāts, politiskās grupas deputāts. Mēs šeit neapspriežam nevienas, nekādu politisko lūgumu rakstu, bet gan lūgumu rakstu, kas runā par to realitāte, kas ir labi zinām Grieķijas valdībai un arī Eiropas komisijai jau kopš 2006. gada pēc 2008. gada esam saņēmuši tikai un vienīgi paskaidrums par to, kāpēc nekas vēl nav darīts. Un šis pingpongs turpinās starp Atēnām un Briseli. Un piesārņojums turpinās, jo mēs jau šeit nerunājam tikai par ciet, piesārņojumu ar cietiem atkritumiem, mēs runājam šeit arī par pie, piesārņojumu, ko rada organiski komponenti, un tas ir visļaunākais pies, piesārņojums. Un cik tālu man zināms, tad šis piesārņājums, eh, šī piesārņa attīrīšanai vajadzīgi vairāk kā simts gadi. Tā gadījumā, ja tas skar ūdens tilpnes un gruntsūdeņus lai atjaunotos šo ūdeņu tīrību, un mēs turpinam saņemt tikai un vienīgi paskaidrojumus. Un te es gribu uzdot jautājumu komisijai. Kāpēc mēs pieņemam šādu problēmas risināšanas veidu? Viņi pateica mums, jā, tas ir pārkāpums, ir noticis pārkāpums, Eiropas direktīva nav tikusi īstenota. Un beigu beigās, ko mēs saņemam, neko. Tikai kaut kādus švakus paskaidrojums. Kur tad ir tie secinājumi, kur ir pasākumi? Un kur ir direktīva īstenošana? Viss, tas arī viss. Ir jau lieliski organizēt visādus pasākumus šeit Eiropas komisijā un vēl nesko un ar visām briku valdībām un nezin ko. Bet šādā veidā mēs Eiropas Savienības uzticību graujam. Gan Grieķijā, gan Spēces salā, gan šeit visā Eiropas Savienībā. Jā, Grīnī kundze. Liels paldies! Es arī esmu pārsteigta. Laiks tiešām ir pagājis, un mēs tiešām joprojām neesam redzējuši nekādu uzlabošanos šai konkrētajā situācijā, joprojām situācija ir atkritumiem saglabājas iepriekšējā stāvoklī. Lūk, dokuments man ir acu priekšā, un te teikts, ka 2009. gadā Grieķijas dati ir saņemti. Te tiek runāts par peldvietu ūdens kvalitāti, bet netiek runāts par gaisa kvalitāti. Es domāju, ka tas ir vēl viens interesants fakts un dati, kas, ko būtu interesanti uzzināt. Jo Un es gribētu vaicāt, kad šādi dati būs pieejami. Un gal galā, kas attiec uz Grieķijas varas iestādēm, viņiem ir kaut kas jādara. Jo mēs, francūži, piemēram, Grieķiju uzskatām par tādu sapņu ceļojumu galamērķi. Mēs vēlamies doties uz šo parādu, mēs vēlamies tur pavadīt atvaļinājumu, bet tagad šodien, nu, man jāsāk jau domāt, varbūt nemaz nebraukt gan uz Grieķiju. Es saprotu, ka Grieķija ir ekonomiski rakstura problēmas, bet situācija ir jārisina. Un tas ir nepieciešams gan tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo paši šai vidē, viņiem ir vajadzīga veselīgāka vide, un līdz ar to komisijai jār, jārīkos daudz aktīvāk. Varbūt iespējams rakstīt vēstules un spēcīgi, strikti pieprasīt, ka šie punkti tiek izpildīti un ka šis jautājums atkal un atkal neatgriež mums mūsu lūgumrakstu komitejā. Um, I, I, I was really Es, es tiešām nejūtos ērti šajā situācijā, jo es zinu, ka tā ir ārkārtīgi skaista salona un īstenībā Grieķijas vēsturē šai salai ir ārkārtīgi svarīga loma. Un, ja mēs runājam par Grieķiju kā valsti, es nedomāju, ka būtu pareizi teikt, ka Grieķija ir tāda uh, vienota valsts. Šobrīd situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs saprotam, ka Grieķijas valdība šobrīd cīnās par situācijas uzlabošanu. Valdība darbojas tikai kopš novembra. Un tagad ir nepieciešams veidot attiecības, labas attiecības a, starp Grieķijas iedzīvotājiem no vienas puses un Grieķijas likumiem no otras puses. Un tāpēc arī šobrīd ir milzīga problēma tieši ar to, ka netiek ievērota likumi. Un ne jau tikai Grieķijas valdība vai Grieķijas valsts atbildīga par to visu. Manuprāt, ir arī citas puses, kas ir atbildīgas par šādu situāciju. Mēs mēģinām šobrīd patiešo strādāt ar Grieķijas valdību, bet manuprāt, šajā gadījumā būtu pareizi uzrakstīt ļoti stingru vēstuli, tieši mēram un pateikt, ka mēs neesam apmierināti ar šo situāciju. Un tad turpināsim, protams, uh, sarunas ar valdību. Vai jums ir iebildumi? Iebildumi nav ļoti labi. Yes, no. Another Greek. Uh... Atkal no Grieķijas mums ir lūgumraksts. Panijotis Būresa kungs. Un arī šā gadījumā Kuriņotis kungs ir persona, kas ir atbildīga. Paldies! Šī lūgumraksta izvērtējums ir saistīts ar izvērtējumu vai direktīva 99.31 un citas direktīvas tiek vai netiek ievērotas. Šobrīd direktīvas ir grozītas, un ja mēs runājam par tiesisko ietvaru, ir pēc būtības direktīva 99.31 un grozī, ar grozījumiem, kā arī ieviešanas pasākumiem Grieķijas likumos. Un šeit mēs runājam par atkritumu integrētās apsainiekošanas iekārtu uzstādīšanu atļauja ir izsniedzama tikai tad, ja tiek ievēroti noteikumi, kas ir iekļauti direktīvā, kas, ir, kas tieši nosaka prasības šādām, šādiem poligoniem, vai arī respektīvi Grieķijas likumiem, kur šī direktīva ir transponēta. Ir, ir jāņem vērā, ka šobrīd uh, veidam, kā šī direktīva ir transponēta, tikai rekomendējuši raksters. Un, kad tiek iesniegta, izsniegta atļauja atkrituma apsaimniekošanas iekārtām, tad ir nepieciešams iesniegt šo informāciju, informāciju vietējai iestādē, un šobrīd komisija uzskata, ka vēl nav notikusi nav noticis komisijas eh, eh, direktīvas pārkāpums. Šeit mēs runājam par vairākām direktīvām, līdz ar to komisija uzskata, ka vēl nevar uzskatīt, ka ir notikusi pārkāpšana. Priekšsēdētāji, paldies Kulinotis kungam. Vai mums būtu komentāri? Of course, we keep it open. And uh, now we have the next one with the Tālāk pārējiem pie 24. punkta. Jā, lūdzu. Jūs varat arī apsēsties, jums varbūt tā ir vērtāk. Dāmas un kungi, godātie deputāti, gribu pateikties ka ļaujat man likt šeit Eiropas komisijas lūgumrakstu komiteja priekšās manu lūgumrakstu par šo jautājumu. Jūs vēlties pārliecināties, ka tiek īstenot Eiropas Savienības principi šai laikā pēc abiem pasaules kariem. Un es gribu pateikties arī komitejas sekretariātam, kas neskatoties uz visu savu plašo darbu un aizņemtību, tomēr atrada laiku, lai izskrīt arī manu lūgumu rakstu. Paveiktais darbs tiešām ir lielisks, un es gribu pateikties visiem, kas izrādījuši interesi par manu lūgumu rakstu un kas to atbalstījuši. Lūgumu rakstu komiteja man devas līdz ar to iespēju šodien runāt virknes farmaceitu vārdā. Farmaceitu, kas strādā Lielbritānijā, bet neseņem iespēju dibināt savus uzņēmumus un strādāt uh, savā profesijā, ja nav nostrādājuši trīs gadus kaut kur citur. Mēs runājam par tādiem kā otrās čirs farmacētiem aptiekāriem. Jo apvienotajā karalistē ir tiesība akts, saskaņā ar kur visi Eiropas farmaceiti uh, kas strādā jaunā aptiekā, eh, gadījumos, kad viņi nav saņēmuši diplomu Liebritānijā, neskatoties uz to, cik ilgi viņi jau strādā ar šādu kvalifikāciju un cik ilgi jau ir pastāv šāda aptieka, eh, ne, nesaņem līdzīgu attieksmi. Šis līgums ir novecojis, eh, likums ir novecojis. Un, cilvēki, un tas fakts, ka šie cilvēki nevar kļūt par galvenajiem farmaceitiem aptiekā, ir diskriminācija. Uh, Tas šobrīd tomēr nestoties uz savu novecojumu, tiek piemērots visām aptiekām Lielbritānijā. ja aptieka tiek, piemēram, tas attiek attiecināts šis likums uz jaunas veidotām aptiekām, respektīvi, ja kāds ir, eh, ja kāds ir strādājis par galveno farmacēnu aptiekā, bet aptiek tiek pārveidot uz citām tāpām, tad šis cilvēks faktiski tiek atlaists no darba, jo viņa kvalifikācija netiek atzīta. Es esmu izteicis eh, vēlmi strādāt farmaceita farmācijas jomā 98. gadā ieguva attiecīgo kvalifikāciju. 99. gadā Francijā strādāja par galveno farmaceitu. Man tika teikts, ka mans piemērs faktiski ir eh, pilnīgi endemisks precedents. 99. gadā kļuva par pilntiesīgu farmaceitu bet pret mani tika vērsta diskriminācijas askuņā ar, kas izrietē no Lielbritānijas tiesību aktiem. 97. gadā man informēja, ka mans Francijas diploms neļaus, eh, neļaus man kļūt par galveno farmaceitu. 2008. gadā strādāja Azda Swindon un nevarēja tur kļūt par menedžeru, par vadītāju tāpēc, ka šī aptieka vēl nebija at, at, atvērta trīs gadus, bet tikai divus gadus un astoņus mēnešus. Es gribu apstrīdēt šo lēmumu, šo tiesību aktu, šo ierobežojošo interpretāciju, kas, kas radusies Eiropas direktīvas transponēšanas rezultātā. Es vērsos pie augstākās tiesas 2009. gadā, sakot, ka likums ir jāpārskata un man jāsaņem kompensācija par zaudējumiem, kas man piedzīvojas šī likuma darbības rezultātā. Jautājums tik tālāk no EC Eiropas kopienu tiesai. 2009. gadā Lielbritānijas tiesas nolēma, ka nav pārkāpti tiesību akti un ka šis jautājums netiks nodots tālāk apelācijas tiesai. Viņa apgalvoja, ka šis jautājums jau nodots Eiropas kopienu tiesai, un to darīja šī īrijas tiesa, bet es domāju, ka īrijas gadījums tomēr bija atšķirīgs no manējā. Jo tur tajā gadījumā runājam par aptiekāru, kas vairāk kā desmit gadus jau bija strādājis Lielbritānijā. un tas bija pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Man lūdzu nodot šo sūdzību lūgumrakstu tālāk Eiropas komisijai. To es arī darīju, darīju to 2009. gadā. Iesniedzu sūdzību pret Lielbritāniju, jo viņi nevēlējās atteicās nosūtīt lietu tālāk Eiropas kopienu tiesai. 2007. gada jūnijā Barozo savukārt pateica, ka šādos gadījumos pastāv divas iespējas. Vai nu jautājumu nodot komisijai izskatīšanai saskaņā ar 228 pantu, un tad tādā gadījumā jautājumu var nodot Eiropas kopienu tiesai. Vai arī var jautājumu nodot tālāk nacionālajām tiesām, bet nacionālās tiesas savu darbu nebija paveikušas. Un tāpēc vienīgā iespēja, kas man palika, bija lūgt šo lietu nodot tālāk Eiropas kopienu tiesai, lai pieprasītu zaudējumus. 2009. gada 7. jūlijā komisija atklāja ar paziņojumu, ka Eiropas Savienības tiesība akti nav interpretēti pareizi šai gadījumā. Un ierobežojumi jāizvērtā pamatojoties uz 43. līguma pantu. Savā atbildē komisijai Lielbritānija teica, ka ierobežošā interpretācija ir pareiza. un pēc tam izteica papildus komentārus, kuros apgalvoja, ka, ka, ka tāda ir šī situācija. Un nu, komisija teica, ka viņi vēl papildus noskaidros situāciju, vēršoties pie Lielbritānijas. Tas, kas, kas tad noticis šobrīd? Eiropas pilsoņi ir atstāti paši savā vaļā. Viņiem tagad pašiem jācīnās par savām tiesībām. Neviens tos neaizstāv. Mēs esam bezspēcīgi šo milzīgo iestāžu priekšā. Mēs ciešam gan morāli, gan finansiāli. Tās ir tie aizspriedumi, ko redzam dzīvē. 2009. gadā vērsos darba tiesā. bet lēmums, ko pieņem šis tribunāls, būs atkarīgs no šī lūgumraksta izskatīšanas rezultātiem. Tāpēc gribētu aicināt komiteju un Eiropas parlamentu kopumā nodot šo lietu tālāk Eiropas kopienu tiesai. Tā, lai tiktu panākta taisnība Eiropas iedzīvotāju labā. Lielas paldies par uzmanību! Thank you so much. Lielas paldies! Eihaku kungs no komisijas. Varbūt lūdzu prezentējiet arī nākamo jautājumu, tāpēc, ka šķiet, ka viņi ir, eh, ja ne identiski, tad ļoti līdzīgi. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šie lūgumraksti tiešām ir ļoti līdzīgi. Te ir runa par tieši to pašu jautājumu. Tātad atbildi, ko mēs varam sniegt eh, šim pirmā lūgumraksta iesniedzējiem, ir eh, tāda pati kā atbildi nākamajam lūgumrakstam. Es nevēlētos šeit eh, izrināties detaļās, jo Tags kungs jau diezgan detalizēti paskaidro situāciju. Es varētu jums nedaudz pastāstīt par eh, juridisko ietvaru un ir tīpaši argumentiem, ko izmanto Britu iestādes. Viņi izmanto 21.4 pāntu direktīvā pār eh, profesionālajām kvalifikācijām. Līdz ar to viņi neļāja strādāt cilvēkam, kuram ir kvalifikācija, kas ir piešķirta Eiropas Savienības dalību valstī, Eh, tātad nepielīdzina to kvalifikācijai, kas tiek piešķirta Lielbritānijā. Direktīvā ir arī sēdaļa, kurā ir runāts par automātisku kvalifikāciju piešķiršanu. Šī panta atkāpe ir jātolko kā automātiskas atzīšanas atkāpe. Šī atkāpa neatiecas uz citiem atzīšanas mehānismiem, kas ir atrodami direktīvā, un jebkurā gadījumā tā nedrīkst ierobežot eh, pilsoņu tiesības, kas izriet no līguma. Tagas kunga situācija ir ļoti problemātiska. Mēs esam kontaktējušies ar apvienotās karalistas iestādēm, mēs turpinam iedzināties šajā lietā. Ja nepieciešams, mēs vērsīsimies Eiropas kopienu tiesā, ja tas būs nepieciešams. Taču, ja kopienas tiesību pārkāpums netiks atklāts, mēs šo lietu vienkārši slēgsim. Mrs. Grunī. Grunī kundze. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāji. Patiešām ir eh, žēl šā cilvēka uzklausot viņa lūgumu. Uh, Es īsti nezinu, kāpēc komisija nogaida, kāpēc vēl tagad nav iesniegt, jo tagad nav iestiegta lieta Eiropas kopienu tiesā. Šķiet, ka Brītu iestādes jau ir paudušas savu viedokli un noteikti no tā neatkāpsies, tāpēc mana rekomendācija būtu negaidīt un nodot šo lietu EKT. Galu galā mēs esam šeit, lai nodrošinātu, ka Eiropas tirgus pietiekami labi darbojas, un tieši tāpēc mēs nevaram akceptēt šādu situāciju. Mēs sakām jauniešiem, ka viņi var brīvi strādāt jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī. Taču tajā pašā laikā mēs saskaramies ar šādiem gadījumiem. Šeit ir runa par kvalifikācijas neatzīšanu. Bez tam šis kungs ir ļoti sarežģītā situācijā. Viņš ir bijis bezdarbnieks, viņam ir jāuztur ģimene, līdz ar to viņš ir cietis no šīs situācijas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu aicināt komisiju nodot šo lietu tiesai. Es sākšu sakot, ka, manuprāt, šis ir skaidrs gadījums, kāda ir notikusi diskriminācija. Pirmām kārtām šeit ir runa par diskrimināciju. Šī diskriminācija ir balstīta uz kaut ko tādu, kas runā pilnīgi pret Eiropas Savienības garu. Te ir runa par brīvu kustību, brīvu cilvēku, preču un pakalpojumu kustību. Otrs komentārs. Es ļoti labi atceros, ka pirms diviem gadiem, kad mēs eh, runājām par Spānijas eh, žokeja kluba locekļa lūguma rakstu, vai jūs atceraties, viņš sūdzējās un viņam bija arī ļoti labs pamatojums pret Spānijas noteikumiem. Šie Spānijas noteikumi neļāva Britu trenerim kļūt par Spānijas karaliskā žokeja kluba locekli. Tikai tāpēc, ka viņš nav bijis apmācīts Spānijā, viņš savu apmācību ir izgājis Lielbritānijā. Un tāpēc Spānijai piespieda ievērot Eiropas Savienības noteikumus, taču tagad mēs atklājam, ka uz apvienoto karalisti tas neattiecas. Aptiekārs no Eiropas Savienības nedrīkst strādāt apvienotā karalistē, tātad vēlreiz uzsvēršu pirmām kārtām tā ir diskriminācija, kas ir jāsoda. Otrs komentārs. Es saprotu vienu no iemesliem, kāpēc var atkāpties no cilvēktiesību hartas. Diskriminācija taču ir saistām ar cilvēktiesībām. Tomēr apvienotai karalistē vajadzētu ievērot Eiropas Savienības likumus, jo rīt Britu ārstam ļaus praktizēt savu profesiju Rumānijā, Francijā, Vācijā un uh, kas tad īsti paliks pāri no mūsu Eiropas. Tas ir protekcionisms. Tas nozīmē, ka valstu intereses tiek stādītas augstāk par Eiropas vērtībām un apņemšanos. Eiropas komisijas skaidrojums man šķiet vājš. Tur neparādās nekāda apņemšanās reaģēt. Es uzskatu, ka tas ir jāmaina. Jums vajadzētu reaģēt un darīt to konsekventi. Mēs nedrīkstam gaidīt vēl četrus gadus, kā tas notika iepriekšējā gadījumā. Mums vajadzētu reaģēt, mums vajadzētu likt apvienotāju karalistē mainīt likumus. Tas ir nepieņemami. Pirmkārtām apvienotāju karalistē ir jāmaina likumi, un otrkārt šis diskriminācijas gadījums ir jāsoda. Un jāsoda pareizā kārtā, jo ja kāda cita valsts rīkosies līdzīgi, tad es pieļauju, ka šī valsts, kas iespējams būs mazāka, noteikti tiks kārta pie stāv, kauna staba un viņai liks rīkoties pareizi. Es uzskatu, ka tas nav pieņemami, un tieši tāpēc Eiropas komisijas pienākums ir labot šo situāciju. Paldies, Kostināras kungs, tātad eh, te izteiksimies konkrēti balstoties uz Granī kundzes ieteikumu, mums vajadzētu lūgt komisijai nodot šo lietu Eiropas kopienu tiesai. Tāpat mums jānosūta ļoti barga vēstule apvienotās karalistes izglītības ministrijai, lūdzot sniegt skaidrojumus vēl vienu reizi. Lielas paldies, ka ieradāties pie mums. Turpināsim ar 28. punktu. Es atvainojos 25. punktu. Tā ir Angelikas kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Abeles kunga pieteikums attiecas uz uh, viņa inženieru kvalifikācijām, un šeit ir runa par piemērošanas apmēru. Šis lūguma raksts tika skatīts 1. oktobrī un 3. novembrī. Komisija uzskata, ka lūgumraksts tika pieņems 3. novembrī ar vienu izņēmumu. Šeit ir runa par kompensēšanas pasākumiem, par kādu elementu kompensēšanas pasākumos, kur komisija ir lūgusi skaidrojumus Maltas iestādēm. Šis kompensēšanas um, pasākumu elements ir certifikāts. Tad, tad eh, komisija ir lūgusi skaidrojumus no Maltas varas iestādēm. Tas notika 18. oktobrī, un pašlaik mēs gaidām atbildi no Mal Maltas varas iestādēm. Vai kādam būtu kas sakāms? Kas piebilstams? Vai kādam ir kas sakāms par 25. punktu? Un šķiet, ka šis jautājums tagad eh, ir pabeigts. Mums vairāk nav par to jārunā. Šķiet, ka mēs varam to slēgt. Varbūt mums vajadzētu vēl runāt ar Busatilu kungu, bet iespējams, ka mēs šo jautājumu slēgsim. 26. Tas attiecas uz veselību. Sergio Njolas kungs. Šmita kungs no komisijas, lūdzu. Paldies! Mēs esam iesnieguši rakstisku atbildi, un kopienas tiesību aktīvi pārēdz noteiktus nosacījumus attiecībā uz reklāmām mm, zālēm. Tātad te ir runa par reklāmām televīzijā. Galvenokārt eh, šādas reklāmas ir atļautas eh, bezrecepšu medikamentiem. Un ja šādas reklāmas eh, tiek publiskotas, tad tajās ir jāsniedz informācija par uh, šo nosaukumu, tāpat uh, par zāļu nosaukumu, tāpat arī ir jādod informācija par to, ka ir jālasa uh, instrukcijas, kā arī jākonsultējas ar ārstiem vai farmaceitiem. Pēc tam, kad tika ieņems, saņems lūgum, lūgumraksts par, no Itālijas par šo jautājumu, tad mēs vērsāmies pie Itālijas varas iestādēm un mēs uzzinājām, ka šie pasākumi ir jāizteno pašvaldībām. Pirmam kārtām mēs gribējām zināt, vai šie punkti tiek īstenoti vai kopienas tiesība akti tiek īstenot, un otrām kārtām, kā tad, kāda ir konkrētie pasākumi to īstenošanai. Viņi deva mums atsauci uz eh, dalībvalsts tiesību aktiem, kas, iespējams, transponē direktīvas noteikumus, kā arī viņi mūs informēja, ka ieviešanu nodrošina atbildīgās iestādes Tāpat viņi ies, iesniedza mums ministra dekrētu, kurā bija runāts par kompetentajām iestādēm Itālijā. Tur bija teikts, kādos apstākļos šīm iestādēm ir jāizseko televīzijas reklāmām, ja šīs televīzijas reklāmas neatbilst noteikumiem. Mums radās iespējas no šīm itāļu atbildēm, ka Pirmkārtām Eiropas kopienas eh, tiesību akti iespējams tiek īstenoti, un otrkārt tiek veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu šo konkrēto nosacījumu ieviešanu, arī balstoties uz konkrētiem gadījumiem Itālijā. Any... Šķiet, ka nevienam nav no komentāru. Ja es pareizi esmu sapratusi, tad eh, Itālijas iestādes seko līdzi šim gadījumam. Vai tā ir taisnība? Šis jautājums par konkrētām darbībām tātad darbības pret eh, televīzijas kanāliem, kas pārkāp noteikumus, ir jautājums, ko arī zina konkrētās vietējās varas iestādes. Šī ieviešanas pasākumi balstās uz kopienas tiesību aktiem, taču tos īsteno atbildīgās iestādes dalību valstī. Itālijas varas iestādes mums apgalvoja, ka tās veids pasākumus, lai izskatītu katru konkrēto gadījumu lai īstenotu šos noteikumus, lai panāktu, ka tie tiek ievēroti. No. No. All right. Priekšsēdētāji nav ieslēgts mikrofons. Okay. Health in Italy. Veselība Itālijā. Pētra Šorta, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lūgumrakstu iesniegus Itālijas valsts piedarīgā, kas strādā valsts dienestā. Viņa sūdzas par ļoti striktiem noteikumiem, kas attiektos uz slimiem cilvēkiem, jo viņiem ir jāatrodas mājās, lai veiktu pārbaudas un tā tālāk. Mēs saņēmām šo sūdzību mūsu departamentā, jo šeit ir runa par diskrimināciju. Mēs jau atbildējām rakstveidā iesniedzējai, un šeit ir runa par to, ka tiesību akti diskriminācijas jomā runā par diskrimināciju, kas balstās uz invaliditāti. Līdz ar to mums nav nekāda pamatos, ko balstīt šo sūdzību. Mums ir īstenošanas pamata direktīva, kurā ir runāta, runāts par diskrimināciju darba vietā, bet te ir runa par vecumu, invaliditāti, reliģiju, seksuālo orientāciju. Mums nav Eiropas Savienības tiesību aktu, kas ietvertu šo jautājumu, proti eh, atvainājuma slimības dēļ. Šis ir subsidiaritātes jautājums. Dalību valstīm ir ļauts regulēt šo jautājumu pašām. Tieši tāpēc mēs atbildējām, cenšoties paskaidrot šo punktu, jo pamatdirektīvā ir runa tikai par invaliditāti. Protams, ka mēs neiedziļināsimies detaļās, kas dalību valstīm ir atļauts šajā konkrētajā gadījumā. Eiropas Savienības tiesība akti neatbild par šo jautājumu, tieši tāpēc mēs nevaram sniegt atbildi. Jā, bet uh, varbūt mēs varētu nosūtīt šo jautājumu sociālo lietu komitejai. Varbūt viņi var pieņemt lēmumu, ko viņi var darīt. Galu galā viņi kaut ko varēs darīt. Nosūtīsim šo jautājumu viņiem informācijai. Kāpēc? Mikro, mikro, mikro, mikro, mikro. Uh, investigation on the issue. Lai viņi izmeklē šo jautājumu. Galu galā tā ir sociāla problēma. Varbūt tā ir reta problēma, es nezinu, bet jūs pieņemiet lēmumu. Esmu tikai priekšādētāja. Moi, pour moi, c'est principe de subsidiarité et il faut fermer la pétition. Jā, tas ir subsidētas princips. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu slēgt šo lūgumrakstu. Te nav runa par Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments šeit nevar neko darīt. Esmu pieredzējusi līdzīgus gadījumus Francijā. Cik tās attiecas uz mani? Manuprāt, tas ir dalībvalsts kompetencijā, un Eiropas parlaments šeit nav tiesīgs rīkoties. Es nezinu, ko mēs varētu šeit, ko mēs šeit varētu darīt nodarbinātības komitejā. Es domāju, ka mums vienkārši jāslēdz šis lūgumraksts. Labi, jūs man pārliecinājāt, saka priekšsēdētāji. chairman. The chairman. The next. The next. Next. The next meeting. Priekšsēdētāji par nākamo sanāksmi. B, annex B, is it? Yeah. Where is it? The, the B. B pielikums. Yes. Annex B. Yes. Uh, the, these are the petitions for which Šie ir lūgumraksti, kas parasti tiktu slēgti, ja vien kādam deputātam ir kāds cits priekšlikums. Ja jums nav, pie, iebil, ja jums nav priekšlikuma iebildumu, tad mēs varam to, šos lūgumrakstus slēgt. Liels paldies, ka bijāt uh, šeit un aktīvi piedalījāties!